So, please, colleagues, take your... Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Jā, wir hatten keine Abstimmung. Jā, so, let's get down. Tad sāksim darbu. Atklāju atkal komitejas sēdi. Mums bija nedaudz ilgāka koordinātora sanāksme, jo bija jāatrisina šādi tādi jautājumi. Uh, Tas tiešām bija nepieciešams un bija labi, ka mēs to izdarījām. Un tagad turpināsim skatīt darba kārtību, un tas ir 18. un 19. punkts - grozījuma izdarīšana regulā un digu, direktīvā attiecībā uz farmakovigilanci. Tur mūsu referente ir Linda Makāvana, un viņai uzreiz došu vārdu. Un lūdzu visiem apsēsties savās vietās un uzklausīt Lindu. Lūdzu. Yeah, um, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pagājušajā komitejas sēdē es kolēģiem izskaidroju šo dokumentu vēsturi. Kāpēc es esmu sagatavojis farmakovigilants ziņojumu? Vēlreiz atgādināšu kolēģiem, ka tas bija saistīts ar Francijā norisošo skandālu ar mediātoru līdzekli, kas bija līdzeklis Francijā, Spānijā un Itālijā otrā tipa diabēta ārstēšanas medikaments. Un gadu gaitā bija pierādīti būtiski veselības blaknes, un Sevjēra mediātora ražotājs atsauca šo produktu vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, izņemot Franciju. Un kad viss tas parādījās dienas gaismā un Francijā, tas bija milzīgs skandāls un vēl joprojām notiek tiesvedība par šo lietu tad eh, Eiropa pieņēma lēmu, Eiropas komisija pieņēma lēmumu par farmakovigilances eh, likumdošanas pieņemšanu, par ko vienošanās tika panākta jau pirms 18 mēnešiem. Un runājot salīdzinot ar iepriekšējām farmakovigilances sistēmām, komisija ir um, konstatējusi, ka ir būtiskas plaisas likumdošanā, kuras eh, varētu izmantot gudri juristi farmakokompāniju labumā. Katrā ziņā, ja kāda komp farmakoloģiskā kompānija atsauc produktu no kādas valsts tirgus, tātad Servijē vairāk nepagarināja certifikācijas licences Spānijā un Itālijā. Tātad eh, neiet runa par to, kas notiek, ja konkrēta farmakoloģiskā kompānija atsauc, jeb nepagarina licenci brīvprātīgi konkrētajam medikamentam. Un e, šobrīd nav it kā procedūras, kas noskaidrot, kāds tam ir iemesls. Un šobrīd komisija ir izstrādājusi ideju, kā varbūt apiet vai kā aizpildīt šīs plaisas likumdošanā. Un es šo komisijas ideju atbalstu. Mums jau ir bijusi tikšanās ar ēnu referentiem, un ēnu referentu vidū mēs esam viensprātis, ka ir nepieciešama šāda likumdošana, likumdošanas plaisu aiztaisīšanai. Farmakovigilants likumdošana sāksies spēkā šā gada jūlijā. Un es kā reference, no, referente no tiešas tiesas ceru un arī ēna referente cer, ka ja mums izdosies panākt ātru vienošanos par šām izmaiņām, tad mums izdosies šo likumdošanu īstenot visus kopā, jo tas ietekmēs gan dalību valstu likumdošanā iestrādātos uh, likums par farmakovigilāns, gan arī to, kā Ema Londonā strādās. Tātad eh, mums vajadzētu sagatavot labi šos likumdošanas aktus, un tas ir saistīts arī ar pacienta drošību, tātad, lai mēs izvairītos no šīm iespējamām plaisām likumdošanā. Komisija savā priekšlikumā, es, protams, neiziešu cauri visiem momentiem, par to mēs runājām jau iepriekšējā sēdē. Tātad komisija ir lēmusi, ka ja kāda farmakoloģiskā firma uh, izvēlās neatjaunot licenci vai atsauc to, tad šai farmakoloģiskajai firmai regulātoriem ir jāpaskaidro, kāds ir šādas atsaukšanas iemesls. Ja farmakoloģiskā kompānija atsauc medikamentu drošības apsvērumu dēļ, tad tas uzreiz uh, uzsāks automātisku ātrās izvērtēšanas procedūru zāļu uzraudzības aģentūrā. Tātad mēs uzskatām, ka šāda lieta, kā Servijē mediātoru gadījumā, Eiropā vairs nedrīkstētu atkārtoties. Un visbeidzot, citi varbūt svarīgi jautājumi. Tas ir vispārīgais jautājums par farmakoloģisko produktu uzraudzību. Mēs zinām, ka ļoti cieši tiek uzraudzīts, piemēram, jauns farmakoloģiskais līdzeklis. Piemēram, piecus gadus pēc tam, kad līdzeklis ir parādījies tirgū, notiek cieša uzraudzība, un ārstiem un veselības aprūpē strādājošajiem ir jāziņo par visām blaknēm. Un to zina arī pacienti, tātad eh, medikamentu iepakojumā ir tāds melns aplīts, uz kura rakstīts, ka tas ir jauns medikaments, un līdz ar to gan farmakoloģiskās kompānijas, gan veselības aprūpē strādājošie, gan arī pacienti zin, ka viņiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Un tomēr tas nenozīmē, ka automātiski, ja piemēram farmakoloģiskais produkts ir palaists tirgū un atļauja un certifikāts ir dots, bet uzraudzības, iesp uzraudzības iestāde vēlas izvērtēt varbūt papildus medikamenta blakus iedarbības. Un, piemēram, ja pareizi atceros, tad 2001. gadā par šo mediātoru tika uzsākta lieta, un tā tad 6. gadā tā tika uzsākta riktīgi, un 9. gadā pabeigta. Tā tad farmakoloģiskās kompānijas nedara to, kas viņām ir uzlikts darīt. Un pēc tam, kad eh, varbūt eh, farmakoloģiskais produkts ir paraists palaist tirgu, tad ir cita procedūra. Tas ir komisijas priekšlikumā ierakstīts. Savā ziņojumā es atbalstu komisijas priekšlikumus, bet eh, es vēlējos tikai būt pārliecināta, ka brīdī, kad farmakoloģiskā kompānija atsauc kādu medikamentu, tad uh, mums ir jābūt pārliecinātiem, kāpēc. Jo farmakoloģiskā firma jau vienmēr var apgalvot, ka tas ir komerciālu apsvērumu dēļ, patiesībā noslēpjot, ka tas ir drošības apsvērumu dēļ, jo Spānijā un Itālijā jau bija tāda situācija ar mediātoru. Padomu komisija raugās uz šo situāciju, mums ir ļoti laba sadarbība ar padomi. Uh, un es jau esmu iepazīstinājusi viņas ar savām bažām. Arī padomu vēlas drusku pamainīt komisijas ideju, un patiesībā padomas sagatavotais ziņojums par komisijas idejām jau ir daudz tālāk ejošs, un manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs risinājums, un varbūt, ka padoma arī vēlētos runāt šajā sēdē. Es vēlētos lūgt kolēģiem neiesniegt milzumu daudz grozījumu. Mēģināsim samazināt to skaitu, jo, ja mums būs milzumu daudz grozījumu, tad tas aizkavēs šās likumdošanas spēkā stāšanos līdz jūlija vidum bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī likumdošana stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Protams, būs kolēģi, kas iesniegs grozījumus, ir tā saucamie ģenēriskie mezi, medikamenti, un, protams, kas tad notika mediātoru lietas gadījumā? Mediātors tika palaists tirgu otrā tipa diabēta gadījumā, un tad tas tika it kā ieteikts arī cilvēkiem, kas vēlas samazināt apetīti, tādējādi samazinot savu svāru. Un ir kolēģi, kuri vēlas eh, iesniegt grozījumus, ka ja, piemēram, medikaments tiek lietots citu, faktu, nevis parakstīto indikāciju dēļ, tad tas jau ir komplicēti, jo patiesībā Eiropas Savienībai nav kompetence ieteikt ārstiem, kādā veidā un kam parakstīt konkrēto zāli. Ārstiem ir tiesības parakstīt eh, zāles jau kādu iemeslu dēļ, un, piemēram, pediatri, eh, pediatri daudz zāles paraksta gan ģenēriskas, gan arī drusku citu apsvērumu dēļ. Jo, protams, ka neaizmirsīsim, ka ģenērisko medikamentu izmantošanai ir ļoti lielas komerciālās intereses. Piemēram, manā izcelsmes valstī man ir tikai nedaudz ziņojumu, bet, piemēram, šo nedēļu otrdien no rīta plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa, ka apvienotajā karalistē veselības aprūpas iestādes, dažas no tām, izmanto zāles, kas ir paredzētas eh, vēzim citu simptomu ārstēšanai. Un patiesībā eh, ļoti daudziem vecākiem cilvēkiem ir šī kaita, un tad viņiem šī pretvēža zāle tiek izmantota citu simptomu ārstēšanai. Izskatās, ka tas ļoti labi darbojās, ārsti uzskata, ka tas ir ārkārtīgi efektīvi, bet šobrīd Novartis farmakoloģiskā firma ir Eh, uzsākusi tiesvedību pret ārstiem, kuri izraksta šīs zāles ne vēža slimniekiem, bet citu simptomu ārstēšanai. Tātad eh, es nedomāju, ka mums vajadzētu nonākt situācijā, kur farmakoloģiskās firmas nosaka, kāpēc un kad ārstam būtu jāizraksta konkrētās zāles. Es uzskatu, ka vispār šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, tātad, ja ārsts paraksta zāles kādu citu ne Eh, paskaidrojumā minēto simptomu dēļ. Protams, ka par to ir milzīgas debatas šobrīd apvienotajā karalistē un arī šeit. Mēs raugamies kopā ar padomu un komisiju šiem jautājumiem, bet ja mēs tagad sāksim iesniegt grozījumus tieši par šādu situāciju maniem ziņojumiem, tad es ceru, tad es domāju, ka mēs līdz jūlija vidu nevarēsim pabeigt. Mēs runājam par patentiem, par certifikātiem, neiet runa tikai un vienīgi par pacientu drošumu. Es vēlētos tikai kolēģis pamudināt uzmanīgi pārdomāt grozījumu iesniegšanas pamatojumu. Un tā tad šonadēļ grozījuma iesniegšanas termiņš, un eh, es ceru, ka ēnu referenti neiesniegs grozījumus Un tad mēs jau varētu uzsākt sarunas ar padomi un iesaistīt padomi šajās, sar, šajā līguma sagatavošanā. Un ceru, ka tas viss būs ātri. Uh, Paldies Lindai Makevenai. Un tagad uh, dosim vārdu ānu referentiem. Pirmajai vārds uh, Ajūzo kundzei. Lūdzu. Muchas gracias, senor presidente. E... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveikt Makevanas kundzi, jo viņa ir padarījusi vienkārši fantastisku darbu apjomu un arī ļoti labi sadarbojusies ar iesaistītajām pusēm. Viņa ir organizējusi gan sanāksmes ar ēnu referentiem, un es piekrītu Makevenas kundzei, ka šeit jau mēs nerunājam par jauniem likumdošanas aktiem. Mēs runājam par esošo likumdošanas aktu adekvātu izmantošanu, lai izvairītos no tādām problēmām, kādas parādījās mediātoru lietas sakarā. Tātad ir jābūt tā saucamajiem stresa testiem, un balstoties uz šo stresa testu secinājumiem ir jārīkojās. Uh, Tātad ar Makevanas kundzes ierosinātajām izmaiņām mēs mēģinam risināt situāciju, bet, protams, ka pilnībā izskaust šāda veida traģēdijas mums neizdosies. Tas ir neiespējami. Un, protams, ka veselības aprūpas jomā strādājošo kompetencē ir lemts, kādā veidā parakstīt zāles un kam tās izmantot. Un, protams, ka nekāda veida likumi nekur visā universām nevarēs ietekmēt to, kā veselības aprūpē strādājošie izmanto zāles. Protams, ka grozījumi būs, lai mazliet pamainītu komisijas priekšlikumu, un tomēr es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir veiksmīgs. Trešajā grozījumā, kurā parādās eh, tirgus licences turētāja obligāta prasība eh, sniegt atskaits par medikamentu. Mums ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai par šiem jautājumiem, jo mediātoru gadījumā, piemēram, tas, ka firma atsauca licenci vai nepagarināja to divās eh, dalību valstīs tam jau vajadzēja būt brīdinājuma signālam. Runājot par komisijas eh, ierosināto ātro procedūru, neatliekamo procedūru, tātad vai vajadzētu mainīt devu vai mazliet pamainīt simptomus parakstīšanai. Tieši runājot par šo pantu, vai šī ātrā procedūra ir domāta šādām situācijām un vai būs 60 dienu termiņš? Es vēlētos pajautāt komisijai paskaidrojumu vai tas nenozīmē, ka EMAI būs pārāk daudz darba? Es vēlētos varbūt iebilst pret šo apsvērumu, jo es nedomāju, ka zāļu uzraudzības aģentūrai vajadzētu vēl uzlikt papildus darba slodzi. Komisijai jautājums, vai pēc jūsu rīcībā esošās informācijas aģentūra vispār varēs tikt galā ar šādu darba apjomu? Par grozējumiem vispār. Protams, ka mēs mēģināsim iesniegt pēc iespējas mazāk grozējumu, mēs tikai vēlamies patreizējo likumdošanu izmantot pēc iespējas adekvātāk, pie tam, lai šī likumdošana pēc iespējas ātrāk stākos, stātos spēkā. Grozījums daudz neiesniegsim. Lielas paldies! Nākamā klātesošā ēnu referentu ir Jāna Kodakis. Jūs gribētu izteikties? Um, yes, I'll just speak very, very quick. Jā, es runāšu pavisam, pavisam īsi. Es tikai vēlētos atbalstīt Makevanas kundzes argumentus, lai izvairītos no plaisām likumdošanā. Un tas mums ir jādara pēc iespējas ātrāk, lai mums tiešām būtu spēcīga likumdošana, kas aizsargātu pacientus. Protams, ja būs problēmas, tad mums tās būs jārisina, bet to jau mēs varam darīt drusku vēlāk. Es tikai vēlējos izteikt manas politiskās grupas atbalstu referentai, un es ceru, ka komiteja arī atbalstīs Evanas skundzes ziņojums. Paldies! Lielas paldies! Tagad Dagmāra Ratbērenta. Um, quick... Paldies, prieksēdētāji kungs! Es tikai vēlētos parunāt par šo zāļu parakstīšanu citiem ne E, uzskaitītajiem simptomiem. Jo, protams, ka farmakoloģiskās firmas ļoti skaidri ir uzrādījusi to, kam zāle ir domāta un kādām slimībām. Ja ārsti to lietot citām slimībām, tad varbūt autorizācijas procedūra būtu jāpārskata. Līdz ar to es nedomāju, kā jau Linda šeit pareiz teica, mēs nevaram to atrisināt. Un varbūt vēl, ja jūs man ļautu, es vēlētos tomēr iesniegt vienu grozījumu. Un to jau es referentai darīju zināmu. Komisijas priekšlikums ir lielisks, un arī referents grozējumi ir lieliski. Ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir plaisas likumdošanā, ka būs nepieciešams stresa testi citu arī apsvērumu dēļ, ne tikai komisijas uzskaitīto dēļ un es ļoti augstu novērtēju to, ka ja kaut kas tiek izņemts no tirgus vai licences nepagarināta, tad mums ir jābūt skaidrībai, kāpēc. Bet mēs esam aizmirsuši vienu lietu, pareizi sakot, komisija ir neņēmusi vēlā, vērā vienu lietu direktīvā, un eh, tās ir soda naudas. Eh, patiesībā mums nav šo te um, nodevu atrunājuma. Uh, ir ārkārtīgi liela kritika par to, ka EMAI būs jāstrādā, bet EMAI nav nekādas, nekāda regulējuma, kā saņemt maksājumus, nodevas par šīm kontrolēm. Un patiesībā šobrīd ir, mēs esam starp diviem dzirnakmeņiem, kādā veidā mēs šo likumdošanu pieņemsim. Vai tā būs koplēmuma procedūra, tad tas mums prasīs divus gadus, vismaz pusotru gadu, vai arī mēs vēlamies likumdošanas aktu un tad ar deleģētajiem aktiem mēs to ātri palaižam rīcībā. Man apmierināti deleģētie akti, un, protams, ka mēs eh, uzticamies komisijai deleģēto aktu sagatavošanā. Tātad, es vēlētos iesniegt grozījumu, ka komisija ar deleģēto aktu noteiks, kādus maksājumus EMAS būs tiesīgs ņemt. Un, eh, protams, ka nevienmēr pagātnē EMAI ir bijis, bijušas tiesības šos maksājumus saņemt. <clears throat> Patricijā mēs ar jums jau esam runājuši, un nevienmēr šī te izpratne par to, kādām ir jābūt maksājumiem, ir bijusi adekvāta. Un tomēr es uzskatu, ka mans grozējums būs īsiņš, es to tomēr iesniegšu un ceru, ka referenti to atbalstīs, kā arī pārējie kolēģi. Priekšsēdētājs paldies, un nākamais ir Pīters Līziskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies Lindai par paveikto darbu. Un es piekrītu Aljūzo kundzei, ka šis ir ļoti labs pamats un ļoti labi paveikts darbs. Piekrītu arī Lindai un Aljūzo kundzei, ka mums ir jābūt piesardzīgiem šeit eh, pieminēt vispār uh, eh, medikamenta marķējumu izmantošanu. Un tas ir temats, ko mēs nevarēsim šeit nopietni izgistu, izdiskutēt. Un otrkārt, es domāju, ka politiski um, šo off-label use uh, ierobežo, tāpēc jau mēs to izdarījām attiecībā uz bērnu medikamentiem, jo, mūsuprāt, tas nav vē vēlams. Francoāze Gorzteta bija referenta par bērnu medikamentiem, tur mēs uh, uh, panācām, ka off-label use no 90 uz 80 procentiem tiek samazināts īpaši um, uzņemšanas nodaļās. Un būs ļoti grūts uzdevums uh, to samazināt līdz pat, uh, um, tātad būs ļoti grūti, uh, tātad vispār neizmantot šos medikamentus bērniem, jo vienkārši nav alternatīvas. Uh, Tātad eh, es domāju, ka šeit ļoti nopietni ir jādiskutē ar komisiju, varbūt vajadzētu uzklausīšanu par to. Um, das Thema off-label use uh, reinbringen. Um, ich habe noch einen Punkt. Tātad izmantošana citiem simptomiem. Vēl viens punkts. Es negribu sarežģīt procedūru, bet uh, mums ir viens pārpalikums no sākotnējās 2010. gada likumdošanas, un tas ir uh, temats par uh, drug fact box, jeb faktu tabulu medikamentiem. Toreiz komisija to piedāvāja, tātad apkopot svarīgākās medikoma, medikamenta īpašības tādā kā tabulā lietošanas instrukcijā, un šī komiteja šo priekšlikumu nebija neviens grozījums, kas tiktu vērsts uz uh, šīs daļas svītrošanu, un tad Linda gāja uz sarunām ar uh, padomu, bet padomu to nepieņēma. Uh, varbūt politiskās grupas nepievērstam eh, īpašu uzmanību. Bet tagad tie, kas ir atbildīgi par uh, medikamentu drošību un eksperti, mums ir norādījusi uz to, ka uh, ir ļoti svarīgi uzlabot medikamentu uh, lietošanu atbilstoši instrukcijām. Un tāpēc mēs plenārsēdē pieņēmām Fielner ziņojumā grozījumu par uh, medikamentu faktu tabulu. Un es vienkārši negribētu aizmirst šo tēmatu, bet dot komisijai skaidru norādi, ka pārstrādājot lietošanas instrukcijas medikamentiem, mēs varētu uh, iekļaut tur šo tabulu ar uh, svarīgākiem uh, faktiem. Uh, Tātad esmu gatavs uh, to šeit atsaukt, ja mēs varam vienoties, ka esam par to, un kaut kādā citā procedūrā tad uh, nopietni izskatīsim šo jautājumu vainu Fjellnera uh, ziņojuma sakarā, kad viņš nonāks pie kaut kādas vienošanās ar padomu vai arī atsevišķā likumdošanas procedūrā. Vienkārši lūdzu jūs izrādīt izpratni, mēs to pieņēmām šeit komitejā, arī plenārsēde to atbalstīja, un vienkārši šīs neveiksmīgās procedūras dēļ uh, Uh, neviens pat nezināja, kur tas pazuda, tagad tas tekstā vairs nav. Un tāpēc es uh, gribētu vēlreiz norādīt uz šo punktu un iesniegšu arī grozījumu par to. Paldies! Paldies! Un tagad uh, došu vārdu Alde ēnu referentei Parvanovas kundzei. Lūdzu! Thank you, President. Uh, I would... Paldies priekšsēdētāji, gribētu pateikties Lindai par viņas sagatavoto ziņojumu projektu un par lielisko um, sadarbību ar ēnu referētiem. Un tādējādi mēs varam pātrināt un uzlabot procedūru parlamentā. Eiropas komisija ļoti pareizi ir ap, atjaunojusi šo farmakoviģilances uh, ietvaru, sekojot pēc mediātoru lietas Francijā. Uh, Mūsu grupa pilnībā atbalsta šo priekšlikumu un arī pieeju, kur ir izvēlējusies Linda ziņojuma projektā. Svarīgs ir šīs uh, ārkārtas procedūras automātiskā sākšanās, uh, īpaši, ja um, uh, licences turētājs izņem produktu no tirgus drošības apsvērumu dēļ, tā kā tas notika ar mediātoru uh, vairākās dalībvalstīs referentes pieeja attiecībā uz uh, īpaši monitorējumiem projektiem arī liekas saprātīgi pieeja tātad viņai. Un uh, tātad ir publicēts saraksts, uh, kam tiek uh, atņemts licences, un tas arī ir šajā sarakstā, kad jāsāk uh, īpaši novērošana. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi risināt tikai šos jautājumus, ko ir piedāvājusi komisija, un neiekļaut šeit uh, visu šo uh, jautājumu klāstu. Mums ir jādomā, kāpēc tad uh, tiek uh, atvērta atkal šī direktīva, lai to grozītu. Un pēdējais punkts par uh, medikamentu lietošanu citām indikācijām. Uh, ir taisnība, ka mediātora lietā tieši tā bija, ka šo medikamentu izrakstīja citiem mērķiem nekā norādīts lietošanas instrukcijā, un eh, tāpēc eh, šī lieta ir ļoti būtiska. Šis jautājums tāpēc arī būtu jārisina eh, Eiropas komisijai. Protams, ir jauna lieta apvienotajā karalistē ar Novārtis, cik saprotu, un arī šī lieta būtu jāizpēta pamatīgi. Uh, Mums ir jābūt piesardzīgiem ar eh, dažiem piedāvātiem grozījumiem, un kurus, eh, tos, kurus es redzējusi, jāpaturprātā, ka piektā panta noteikumi, kur ir runa par īpašiem apstākļiem, eh, kur var lietot neatbilstošus produktus, tad tas ir arī ārstu ziņā, bet šāda atbildība nekad nedrīkst uzlikta uz pacienta pleciem, proti medikamenta izmantošana citām indikācijām. Un vislabākais eh, varbūt būtu eh, lūgt aģentūru pieņemt vadlīnijas, kas tad būtu eh, jāievēro dalību valstī. Paldies! Paldies! Līdz ar to ir izteikušies visi, kas vēlējās. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvēju no Veselības ģenerāldirektorāta lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies priekšsādātāji. Mēs uh, tagad runāju, uh, es izteikšos par izteiktiem komentāriem. Mēs atzīmējām, ka pastāv arī atbalsts komisijas priekšlikumam un ka pastāv ļoti dziļa izpratne par to, kāpēc šis priekšlikums tika sagatavots, kas attiecās uz konkrētajiem jautājumiem. At vispirms es vēlētos pievērsties jautājumam, ko uzdeva Ajūzo kundze uh, par uh, citām indikācijām un par to, uh, ka vai to noseiks arī ārkārtas pātrinātā procedūra. Jā, tiešām tas tā ir paredzēts komisijas priekšlikumā. Komisijai bija ļoti svarīgi šādos gadījumos paredzēt, ka šī procedūra tiks izraisīta, ja pastāv eh, šaubas par drošību, medikamenta drošību vai eh, farmavigilants apsvērumi. Tas ir ļoti svarīgi komisijai. Otrais bija jautājums par zāļu aģentūras nodevām. Es varu jūs iedrošināt, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar aģentūru. Pat šodien sākas divu dienu garā sanāksme ar aģentūras personālu, un mēs šajā sanāksmē izskatīsim arī nodevu un maksu jautājumu. Mēs gatavojam konceptuālo dokumentu, kas pēc tam tiks pakļauts publiskajām konsultācijām, iesaistot visas ieinteresētās puses. Un tik tiešām pēc tam, um, uh, ja mums būs vajadzīga pilnīga koplēmuma procedūra, tad tas prasīs vismaz vienu gadu Tas ir ļoti optimistiski vērtēts, jo ir daudz procedūras soļu, kas būtu jāievēro. Bet es varu jūs jau tagad iedrošināt, ka mēs plānojam uh, turpināt ļoti intensīvu sadarbību ar zāļu aģentūru par maksu un nodevu jautājumu. Tālāk bija runa par faktu tabulu medicīnas produktiem. Mēs esam uh, palaiduši tagad pētījumu par informācijas brošūrām un um, lapām, un mēs eh, ļoti cieši tagad analizējam, kas tad ir īsti faktu tabula un vai tas atbilst uh, ir tai informācijai, kas ir obligāta Eiropas Savienībā. Tad uh, šī faktu tabula ir um, ASV tabula, un tur ir cita pieeja pacientu informēšanai. Tas jāņem vērā. Mums ir tagad satver pētījums, un tajā mēs centīsimies konstatēt, kas jādara, lai informācija būtu labāk salasāma, un, protams, izmantosim arī faktu tabulas pieredzi. Tad par uh, medikamentu izmantošanu citiem simptomiem nekā tiem, kas ir paredzēti lietošanas instrukcijā. Protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un par to ir ļoti padziļināti jādiskutē. Mēs uh, daudz uh, dzirdējām arī šaubu un aizrādījumu uh, arī no regulātora puses, un mēs piekrītam izteiktiem aizrādījumiem. Paldies! Tagad došu vārdu uh, padomis prezidentūras pārstāvjiem. Pulsenes kundze ir klāt. Lūdzu. Ja, tak. Paldies, godātie NV deputāti. Es esmu ārkārtīgi priecīgs šodien runāt ar jums, tieši runājot par eh, zāļu uzraudzību. Kā jau jūs, te, kā jau jūs teicāt, mani sauc Dorta Polsen, un es esmu padomes darba grupas prieksēdētāja zāļu darba grupā. Uh, Pēc izglītības es esmu juriste un es eh, ikdienā strādāju Dānijas veselības aprūpes eh, uzraudzības iestādē, kas arī uzrauga farmakoloģiskos produktus. Man ir ārkārtīgi liels prieks, un mēs arī Dānijā vēlamies, lai mēs pēc iespējas ātrāk pieņemtu šos likumdošanas aktus un lai farmakoloģiskā situācija tiktu sakārtota. Un tā tad gan jūs, gan padome vēlamies vienu un to pašu. Mēs runājam par to, ka uh, padome ir sagatavojusi trīs idejas, un tās īsumā jums iepazīstināšu. Vispirmām kārtām mēs runājam par tā saucamo ES, ES uh, eh, procedūru, kas ir paredzēta 107. I pantā. Tāpēc padomu uzskata, ka mums vajadzētu. Uh, runāt par to, lai zāļu uzraudzības aģentūra pēc iespējas ātrāk izpildītu Eiropas Savienības likumdošanas aktus, bet lai zāļu uzraudzības aģentūrai netiktu uzlikts papildus birokrātiskais sloks, jo zāļu uzraudzības aģentūrai jau ir ārkārtīgi garš pienākums saraksts. Šā iemesla dēļ padome vēlas no visas sirds, lai Eiropas Savienības procedūra ne pārāk lielā mērā tiktu uzsākta automātiski. Otrs padomas uzskats, par ko arī mēs eh, daudz vēl runāsim, tas ir 23. regulas pants. Tie ir farmakoloģiskie eh, līdzekļi, kuriem ir jāpieliek klāt īpašs simbols pēc padomas uzskatiem tas būtu neadekvāti sagatavot sarakstu, kurš ir pārāk pārāk garš. Un pēc mūsu domām šīs bāžas būtu jāskata no tāda skatu punkta, ka šis saraksts, šī saraksta galvenais nolūks jau ir brīdināt. Un eh, tādajādi šis eh, brīdinājums netik ņemts pietiekam lielā mērā vērā, ja tas ir pārāk bieži. Vēl bez tam šajā e, aprakstošajā lapiņā, kurā ir aprakstīti visi farmakoloģiskā līdzekļa, e, farmakoloģiskā līdzekļa momenti, tad, protams, ka šī te lapiņa ir pēc iespējas biežāk uh, jāatjauno, ja parādās jauna nosacījuma, jaunas indikācijas vai jaunas blaksas, blaknes. Un e, reālajā dzīvē tas nozīmē, ka brīdī, kad ražotājs ir novērojis jaunas blaknes vai indikācijas, tad šis farmakoloģiskais produkts uz to brīdi ir jāatsauc no tirgus. Un visbeidzot, es vēlētos pieminēt 123. regulas punktu. Un šajā regulas pantā runiet par to informācijas pieejamība tirgus atļaujas turētājam. Tātad brīdī, kad produkts tiek atļauts, atsaugs no tirgus vai produktam beidzās reģistrācijas atļauja, tad atļaujas turētājam ir jāinformē attiecīgās iestādes. Padomu uzskata, ka šis te informācijas aplis, informācijas eh, aplis noslēdzās eh, arī dalību valstīs, un arī tādās dalību valstīs, kurās konkrētais farmakoloģiskais produkts nav reģistrēts. Tātad arī šīs dalību valsts tiek informēts, ka citā dalību valstī eh, šis te produkts tiek atsaukts no tirgus vai arī tam beidzās atļauja. Padomu uzskat, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai pilnīgi visas dalību valsts iegūtu šo ļoti svarīgo informāciju, kas skar tieši farmakoloģisko ražojumu drošumu. Nākamais, ņemot vērā tā saucamo steidzamo automātisko procedūru, padomu vēlas sīkāk iztirzāt niansētākus pasākums, ko darīt tirgus atļaujas turētājam trešajās valstīs. Tātad tādiem ražojumiem, kuri ir Eiropas Savienības tirgū, kas ir ražoti trešajās valstīs. Lai arī par šiem produktiem kompetentās iestādes būtu informētas un tos adekvāti uzraudzītu. Un visbeidzot, Es vēlētos uzsvērt vēlreiz un atkārtot, ka Dānijas prezidentūra padomas vārdām ir pilnīgi pārliecināta, ka mums būs konstruktīvs dialogs, auglīgs dialogs ar visām iesaistītajām pusēm par šiem diviem ziņojuma projektiem. Paldies! Dank. Liels paldies! Un noslēgumā uh, vēlreiz vārds referente Lindē Makaivenai. Paldies priekšsādātāji, paldies kolēģiem par izteikto atbalstu. Es eh, saprotu, ka būs daži grozējumi, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies tos izskatīt uh, pietiekoši ātri. Uh, par medikamenta izmantošanu neparedzēto simptomu ārstēšanai. Uh, šis jautājums ir ļoti sarežģīts, mums varbūt vajadzētu pašiniciatīvas ziņojumu. Par to vajadzētu vispirms padomāt mūsu komitejā. At, uh, mēs uh, pieminējām uh, zāļu aģentūras vadlīnijas, bet mums jāpaskatās, vai Eiropas Savienības pilnvarās kompetencē vispār ir kaut ko teikt par zāļu parakstīšanu. At, tika norādīts, ka mums nevajadzētu uh, zāļu aģentūrai uzlikt pārmērīgu slogu. Mēs apzināmies, kā aģentūra darbojas, un uh, Mēs uh, uh, vēlamies, lai mums būtu struktūra, kurā varētu vērsties, ja ir bažas uh, par medikamentu uh, izmantošanu. Uh, mēs nedrīkstam pieļaut, lai mediātoru situācija atkārtotos. Uh, kas attiecās uz sarunām ar padomi, mums uh, Varbūt jāpaskatās, cik reiz gadā mēs sadarbojamies ar zāļu aģentūru, kādi jautājumi ir īpaši svarīgi un steidzami. Bet eh, kas attiecās uz šo pātrināto steidzamo procedūru, tad eh, jāsaprot, ka ir lietas, kas varbūt nav ārkārtīgi steidzamas, bet tomēr arī šīs lietas jāizskata. Tas, kas notika ar mediātoru, tad, tad runa ir par 31. pantu un tā izmantošanu eh, Par mediātoru bija daudz ziņojumu, bet nekas netika darīts, un to mēs nedrīkstam pieļaut nākotnē. At, zāļu aģentūra nav tikai tā vieta, kur cilvēki tiekas un sarunājas savā starpā. Šī aģentūra tiek finansēta no nodokļu maksātāju līdzekļiem, un tai ir jāveic konkrēts darbs. At, ja problēmas netiks izskatītas zāļu aģentūrā, uh, bet mums arī jāzina, kāpēc šīs lietas netiek skatītas un par to jāinformē publika. Es domāju, ka mums ir jāpiesaista visi regulātori. Cilvēki ir ļoti nobežījušies par mediātoru lietu un līdzīgām lietām. Vēlreiz paldies kolēģiem. Es domāju, ka mēs varēsim eh, strādāt ļoti ātri, lai um, jūlija vidū eh, šī eh, drošības procedūra varētu stāties spēkā visā Eiropā. Paldies Lindai Mekevenai, paldies visiem, kas piedalījās diskusijā, paldies padomjas prezidentūras pārstāvei. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. aprīlis. Un um, mēs vienojamies ar referenti At, lai varētu ievērot laika grafiku, jo maijā notiks balsošana jau 8. maijā vides komitejā, tad visi grozījumi var tikt iesniegti tikai angliski. Tad lūdzu grozījumus tikai angļu valodā. Mēs balsosim uh, par šo ziņojumu plenārsēdē septembrī. Tad līdz ar to 18. un 19. punktu esam izskatījuši, un sekretariāts norāda, ka uh, viņi ir gatavi palīdzēt redakcionālajā darbā, gatavojot grozējumus. Tad grozījumi jāiesniedz angliski. Labi, paldies. Un tagad skatīsim 20. darba kārtības punktu. 20. punkts brīvprātīgi un bez atslīdzības veikta audu un šūnu ziedošana. Referente ir Marina Janakodakis. Došu viņai uzreiz vārdu. Lūdzu, Janakodakis kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Katrā ziņā šis ir bijis ārkārtīgi interesants ziņojums, darbs pie tā, un es vēlētos pateikties referentiem. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem, jo viņi man ārkārtīgi daudz palīdzēja. Būtiskākais šajā ziņojumā, manuprāt, ir altruisms un brīvprātība. Tā tad brīvprātība un bez atliecības veikta audu šūnu ziedošana un tās izsekojamība. Ja pareizi atceros, tad gada sākumā mēs runājām par orgānu ziedošanu. Tātad pamudināt cilvēkus ziedot ne tikai orgānus, bet arī audas un šūnas bez maksas. Es koncentrējos uz trīs momentiem. Tātad eh, cilmšūnas, un šobrīd ir ārkārtīgi daudz zinātnisko pētījumu, kas notiek tieši balstoties uz cilmšūnām. Uh, Nākamais ir asins preparāti, jo šeit jau ir iesaistīts privātās un veselības aprūpas klīnikas. Un runājot par valsts klīnikām, tad tur viss ir sakārtots, bet mums ir jāievieš kārtība arī privātajās klīnikās, un viņām vajadzētu ciešāk sadarboties. Un es ceru, ka šo manu ideju atbalstīs arī pārējie. Uh, Un trešais jautājums ir tā saucamais, eh, ir tā saucamais labuma guvējs, un tas tiešām varētu palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav pieejama veselības aprūpe, tad palielināt ziedoto, dziedošā, dziedotās šūnas eh, no citiem iespējamiem avotiem. Tas ir koncepts, kurš varbūt nav tik daudz zināms Eiropā. Tātad, piemēram, ar ulšūnu apmaiņu ir sieviete, kura varētu e, dot savas ulšūnas kādai citai sievietei, un vienlaicīgi arī viņa ir pakļauta in vitro apaugļošanai klīnikā, auglības klīnikā. Tātad, uh, Tas nozīmē, ka sieviete pati saņem attiecīgo ārstēšanu, un pēc tam viņa palīdz arī citai sievietei ar savu olšūnu. Nākamais tātad sieviete var ielsaldēt savu olšūnu līdz pat pieciem gadiem, un pēc tam izmantot to vēlāk, un sieviete var arī savu olšūnu ziedot kādai citai. Tas pats attiecas arī uz spermas sasaldēšanu. Tātad mēs vēlētos, lai ziedošana šūnu audu un orgānu tiktu pie, būtu pieejama pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir, ja pareizi atceros, 3. mājas. Un patreizajā momentā es vienkārši vēlētos dzirdēt kolēģi idejas un domas par to, ko dalīt, darīt tālāk ar šo ziņojumu. Liels paldies! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Pīters Līza pirmais. Paldies priekšsādātāji! Liels paldies Marinai Janakodakis par paveikto darbu. Šī ziņojums ir ļoti labs pamats mūsu turpmākajam darbam. Tajā ir izteikts skaidrs vēstījums. Mēs vēlamies veicināt audu un šūnu ziedošanu brīvprātīgi un altruistiski. Ir ja tīpaši man patīk 23. punkts, Tas ir uh, parlamenta prasījums no veciem laikiem. Mēs vēlamies skaidru juridisko regulējumu audu un šūnu ziedošanai. Uh, mēs uh, vēlamies šo regulējumu arī attiecīgajā direktīvā. Savulaik, kad mēs šo direktīvu izskatījām, nebija iespējams šo prasību tur ierakstīt, jo komisija un padome bija pret, bet tagad situācija ir mainījusies, un Marina Janakodakis atsaucās uz direktīvu par audu un šūnu ziedošanu, kur mēs ļoti skaidri ierakstījām pēc komisijas uh, priekšlikuma un ar padomis piekrišanu, ka dalību valstis nodrošina, ka brīvprātīga nekomerciāla ziedošana uh, ir iespējama un var notikt. Un uh, ka tas ir mūsu mērķis, lai ziedošana būtu tāda. Savulaik mums bija cita juridiskā situācija, toreiz, kad tika pieņemta šī direktīva. Bet tagad mums ir pamatiesību harta, tā ir daļa no mūsu uh, likumdošanas. Un arī uh, Lisabonas līgumā ir ierakstīts, ka viens no juridiskajiem principiem ir cilvēka ķermeņa nekomercializācija. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis 23. punkts ir ļoti svarīgs un būtu ļoti labi aicināt komisiju uh, šos principus pārskatīt, tekstu pielāgot attiecīgajās direktīvās, arī audu un šūnu un arī orgānu ziedošanas direktīvā. Šai ziņā ziņojums ir ļoti labs. Tad runa ir arī par audu un šūnu izsekojamību, tas ir ļoti labi. Un devītajā punktā runa ir arī par interneta tirzniecību ar um, uh, olšūnām un uh, gametām. Uh, tika runāts arī uh, par uh, nabas saites uh, šūnām un asinīm. Tas ir ļoti pareizi. Um, direktīvā ir norādīts, ka dalību valstis cenšas nodrošināt, ka notiek brīvprātīga un nekomerciāla ziņo, ziņošana. Tas bija tagad centies, tagad tas ir pienākums dalību valstīm nodrošināt nabas saites asiņu nekomerciālo un brīvprātīgo ziedošanu bet uh, bieži vien par to uh, netiek pienācīgi informēts, un e, šāds ierosinājums netiek parasti izteikts, tāpēc vajadzētu par to diskutēt. To es ierosinu e, darīt. At mēs varētu runāt arī par vienādiem noteikumiem valsts un privātajām um, nabasaitas asiņu uh, datu bāzēm. Mēs uzskatām, ka mums uh, uh, vajadzētu pirmām kārtām, protams, runāt par valsts uh, uh šādām um, datu bāzēm, bankām. Uh, tā, bet, protams, mēs nedrīkstam. Mēs nedrīkstam izslēgt šeit uh, vai aizliegt privātās nabasaites asiņu bankas. Ja tās var nodrošināt vajadzīgo kvalitāti un ievēro eh, visus principus, ja tur nenotiek audu un šūnu komercializācija, tad, tad eh, visiem noteikumiem jābūt tā, eh, vienādiem. Mums tagad pamatiesību hartā ir rakstīts, ka cilvēku cilvēka ķermenis un attiecīgi visas šūnas un naudi nav komerciālās izmantošanas objekts. Tāpat mums vēl jārunā šeit par terapijas iespējām, kas, ir, kas jau pastāv un kas nepastāv. Vēl es gribētu šajā ziņojumā varbūt dažas lietas precizēt. Ir iespējami uzlabojumi. Pašreizējais regulējums vēl nav ideāls, bet arī Uh, ir, ar to ir iespējams strādāt, un komisijai vajadzētu tajā vēl ieskatīties. Piemēram, uh, direktīvās runa ir par to, ka dalību valstīm jācenšas nodrošināt uh, brīvprātīgo nekomerciālu ziedošanu, un šeit ziņojumā I apsvērumā mēs varam lasīt, ka tikai 11 valstīs ir ieviesta attiecīgā politika. Uh, kas veicina audu un šūnu pietiekamību. Tas jau būtībā ir zināmā mērā pretrunā ar direktīvām. Un tāpēc mēs gribētu, uh, lai arī komisija norādītu skaidri, ka tikai 11 valstis īsteno uh, savas saistības. Tad jau pirms uh, Eh, vairākiem gadiem bija diskusija par olšūnu ziedotājām no Rumānijas, kas tika aicinātas eh, ziedot eh, olšūnas, bija lieli draudi šo sieviešu veselībai, un viņi saņēma gada atalgojumu par šo ziedošanu. Bet toreiz, kad notika diskusijas, atbildīgais komisārs neatbildēja. Uh, Uh, pietiekoši skaidri uz šo problēmu. Ir zināms, ka tur bija arī komerciālās attiecības, uh, arī uh, Dānijā, un es domāju, ka tas nav pieļaujams, un mums ir nepieciešams jau ar pašreizējo likumdošanu pret to cīnīties. Un ja to nepietiek, tad tā ir jāstiprina. Runa bija arī par nefinansiālo atlīdzību. Tad mēs uh, uh, varētu runāt, piemēram, par situāciju, uh, kad uh, sieviete uh, nevar dzemdēt bērnu, tāpēc, ka viņa solšanas nav dzīvot spējīgas, bet ir iespējams saņemt palīdzību, tad par šo nefinanciālo atlīdzību varētu runāt. Bet ja runa ir par atlīdzību tikai par to, ka kāds uh, Uh, iesaldē savas olšūnas un pēc tam gūst atlīdzību par šo faktu, tad būtībā sanāk, ka tā ir vienkārši atlīdzība. It kā uh, kāds būtu saņēmis naudu par ķermeņa vai ķermeņa daļas izmantošanu. Tāpēc mums vajadzētu šeit ļoti piesardzīgi tekstu formulēt. Mēs nevēlamies, uh, protams, liekt cilvēkiem sadarboties un palīdzēt Uh, vienam otram, bet mēs nedrīkstam arī uh, pieļaut, ka uh, tiek piedāvāta samaksa vai cita veida kompensācija par cilvēka ķermeņa izmantošanu. Tad es domāju, ka mums jāuzlabo formulējums, lai mēs varētu rēķināties ar plašu atbalstu komitejā. Paldies Pīteram Līzē. Vitorio Prodi, lūdzu. Eh, grazie, prezidente. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos pateikties Janaka Dakas kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu un arī par to, ka mums šodien komitejā par šo jautājumu ir diskusijas. Patiesībā šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un uh, Mēs nekad nedrīkstam aizmirst to, ka brīvprātīga un bezmaksas audu un šūnu ziedošana, tai ir jābūt iekļautai jau kāda veida ziedošanas aktā. Es uzskatu, ka mēs nevaram, mēs nevaram liekt šādu brīvprātīgu ziedošanu, jo audu šūnas un orgāni jau nevienmēr ir tirgus prece. Patiesībā jautājums ir arī par piekrišanu orgānu ziedošanai. Joprojām ir neatbildēti jautājumi par orgānu pietiekamību, piemēram, ja persona, kur ir iesaistīta ziedošanas aktā, uh, nav izpildījusi kādus noteikumus, piemēram, ja persona skaidri nepasaka, ka tā nevēlas ziedot, tad patiesībā klusēšana, piekrišana šāds teiciens jau pastāv. Bet es domāju, ka mums ir jābūt daudz lielākai juridiskai skaidrībai nekā uz šo brīdi. piemēram, brīdī, ja donors mirst. Kā jau Līdzes kungs teica, mums ir jāatrisina problēma arī ar šo te nefinanciālās atlīdzības jēdzienu. Referente savā ziņojuma projektā runā par savu veidu orgānu apmaiņu. Bet uh, Es nedomāju, ka tam vajadzētu būt vienīgajam iespējamajam tulkojumam un interpretācijai. Es lielā mērā esmu uztraucies par to, ka tas varētu būt viens no veidiem, kādā veidā tiek legalizēta orgānu tirzniecība, transplantācijas orgānu tirzniecība. Es vēlētos izvairīties no šāda veida situācijām pēc iespējas lielākā mērā. Tāpēc es noteikti iesniegšu grozījumu par šo momentu. Nākamais par nabas saites šūnām. Šobrīd notiek ļoti plaša sabiedrības informācijas kampaņa un dažādos eh, sabiedrības slāņos notiek diskusijas par nabas saites šūnām bet eh, speciālisti un eksperti, ar kuriem es esmu runājis, saka, ka ar nabasaitas šūnām ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Jo nabasaitas šūnas un iespējamās nabasaitas asiņu izmantošana slimību ārstēšanā, tātad šīs šūnas, tajās var būt cilmas šūnas, bet tas nenozīmē, ka šīs nabasaitas šūnas būs labākas par tām cilmas šūnām, kas tiek ekstrahētas no dzīva cilvēka, no vecāka cilvēka. Ir ārkārtīgi daudz eh, literatūras, kādā veidā iegūt cilmas šūnas no dzīva cilvēka, un tomēr eh, nav pietiekami daudz zinātnisko pētījumu datu par to, kāda ir nabas saites asiņu šūnu sastāva labuma garantija. Pēc man zināmā šī te tieksme šobrīd par visu varu iegūt uh, cilmas šūnas tieši no nabasaitas asinīm. Šo vēlēšanos rada badīga tieksme radīt tirgu šāda veida nabasaitas šūnām. Mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jā, protams, ka nabasaitas asinis var potenciāli tikt izmantotas labiem nolūkiem, bet nav jau tā, ka šīs šūnas atrisinās visas problēmas, kuras šobrīd ir saistīts ar cilmu šūnu izmantošanu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem šajā aspektā jo mēs jau nevēlamies, lai nabasaicis šūnas tikt izmantots tikai tirgus nolūkos. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs, gribētu no savas puses pateikties mūsu referentei par šo ziņojumu. Un uh, uh ir dažādi principi, kurus kolēģi atgādināja, un Marina arī uh, par ko esam balsojuši jau vairāk kārt un bijušas ir daudz strīdīgas diskusijas. Tātad šis princips, ka tam ir jābūt labprātīgam, bez atlīdzības ziedojumam un arī medikama, medicīnas personāls ir jāņem vērā. Tātad šeit ir ļoti svarīga vārdu nozīme, piemēram, pareiza atlīdzība kompensāciju. Šeit nav runa par atlīdzību naudā, bet vienkārši ir runa par to, ka jākompensē izdevumi un ieguldītais. Tātad, eh, jā. Eh, un dažkārt eh, šīs procedūras ir ļoti ilgas, garas un nepatīkamas. Tātad nevajag šeit būt liekulīgiem šajās debatēs, runājot par šo bezatlīdzības ziedojumu. Es eh, īsti nesaprotu, Marīna un līdzskungs uz to atsaucās egg-sharing, eh, tātad šī te eh, mainīšanās ar olšūnām. Es nezinu, man liekas, ka tāda skaidra kompensācija ir labāka. Tātad vienu olšūnu mēs mainām pret citu, tātad vienas ārstēšanas cenu viņš šeit minēja Tātad šeit ir tāda neskaidrība par šo jautājumu. Es ļoti piesardzīgi būtu šeit. Tātad eh, ceturtais un piektais punkts man šķiet nedaudz satraucoši. Un, uh, eh, Tā tad ir šī ļoti ierobežojošā pieeja šeit izvēlēta par kompensāciju, runājot par olšu un ziedošanu, un eh, tas nerespektē to, kas notiek daudzās eh, dalībvalstīs, 14 dalībvalstīs, eh, tā ir daudz humānāk. Es gribētu to šeit grozīt, lai eh, nevis tāpēc, lai izvēlētos vienu vai citu filozofiju, bet lai panāktu tādu līdzsvaru, jo varbūt šeit ir tāds pārprasts humānisms. Ir tik daudzi, kas gaida šo ziedojumus, un tas ir minēts 9. punktā. Uh, Uh, un uh, cilvēki meklē uh, risinājumu ārpus mūsu robežām. Jā, arī anonimitāte ir ļoti svarīga. Tātad ir jāsaprot šīs situācijas sarežģītība. Marina minēja sākumā šo te vārdu voluntārī, tātad uh, labprātīga. Es gribētu minēt vārdu līdzsvars. Un uh, līdzsvars starp šo te principu jautājumu un uh, līdzsvars starp uh, pieprasījumu un šo ētikas jautājumu. Tātad ir šis milzīgais pieprasījums trūkums uh, Eiropas Savienībā gan šūnām, gan audiem. Un uh, arī kaulu šūnām. Un eh, tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi ir atbildēt uz šo uh, jautājumu, ir svarīgi risināt šo milzīgo trūkumu. Un uh, mums vajadzētu izvērst arī informācijas kampaņas, kas sākās jau 2004. gadā, kad bija pirmā direktīva. Mēs redzam, ka ir tiešām ļoti nepieciešams to darīt. Arī ādas audi ir jāpiemina. 2004. gada direktīva būtu arī jāsaskaņo ar jaunāko notikumu attīstību, un uh, to piedāvā referē 23. punktā, ja nemaldos. Uh, un gribētu atsaukties uz debatēm, kuras eh, pieminēja Brodīkungs, ir ļoti svarīgi, eh, manuprāt, komisijai atgādināt, ka tai vajadzētu aktīvi rīkoties. Mēs eh, ar Luis Peterli un Pīteru Līs 2011. gadā sastādījām rezolūciju par um, nabas saites asinīm. Es neesmu ārste un neesmu arī eksperta vai zinātniece, bet uh, Es negribu arī tātad. Eh, es negribu teikt, ka te ir kaut kādas cerības. Esmu lasījusi intervijas ar Gluksmanas kundzi un eh, vēl sestdien redzēju garu reportāžu televīzijā, kurš eh, Beļģijā uh, ir izārstēts, tātad 9 gadus vecs bērns ir izārstēts ar šīm te Eh, nabasaitas asinīm, un es tāpēc nedomāju, ka vajadzētu vērsties šajā aizlieguma virzienā, bet drīzāk eh, domāt par tādu humānāku pieeju. Komisijai vajadzētu būt ambiciozākai eh, šajā jautājumā. Un mums vajadzētu domāt par šo iespēju, ja tas var palīdzēt cilvēkiem. Paldies! Vielen Dank. Dann als nächstes. Paldies. Tad tagad uh, Margareta Aukena. Ja, mange tak, herr formand, og... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Marinai Janakudakas par lieliskajiem ievadvārdiem un arī par viņas izrādīto lielo interesi, kā arī par mūsu lielo interesi. Klausoties šajās diskusijās, ir pilnīgi skaidrs, ka tās ir debats, kuras turpināsies un ilgs. Uh, un eh, ir skaidrs, ka mēs vēlamies panākt pēc iespējas lielāku un plašāku vienošanos. Visi jau mēs esam vienas prāts, ka mums ir jābūt cilvēcīgiem. Es nedomāju, ka kāds te vēlas pateikt, ka viņš ir vienīgais humanists pasaulē, bet ja situācija ir tāda, ka mums ir jāpalīdz citiem, tad mēs varam nonākt situācijā, kurā situācija jau grūst, kļūst neparedzama, proti ētiskās sekas tam, ka mēs kaut ko darām, mēs nevaram šīs ētiskās sekas paredzēt. Es vēlējos pateikt, ka mums ir likumdošana Dānijā, pret kuru es esmu pret, tā tad ir likumīgi Dānijā dzemdēt bērnu, kas būtu klons savam vecākajam brālim vai māsai, kuram ir smaga slimība, un šis bērns tiek dzemdēts, lai ārstētu vecāko brāli vai māsu. Tas ir šausmīgi, ja bērns jau pie dzimšanas zin, vai to, protams, uzzina vēlāk, ka viņš ir radīts tāpēc, lai izārstētu savu vecāko brās, māsu vai brāli. Tātad tā ir ļoti ētiska problēma. Protams, ka šim bērnam var būt laimīga dzīve, bet patiesībā Būtībā viņš ir ticis radīts, lai izārstētu savu vecāko brāli vai māsu ar savām naba saites asinīm. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt ārkārtīgi striktiem ierobežojumiem pret vai par to, un e, mēs jau nevaram runāt tikai par brīvprātīgu ziedošanu. Mums ir jārunā arī par šo te nefinanciālo atlīdzību, un es vēlētos uzsvērt, ka šeit ir svarīgi par to runāt. Tas parādās arī jūsu Janaka Dakis kundz ziņojumā, ka, ko tad nozīmē nefinanciāla atlīdzība. Bet bieži vien situācija ir neparedzama. Piemēram, kā jau Pēters Līdzi savā teicienumā teiktajā. Tātad 2007. gadā Dānijā bija gadījums, kad pēkšņi visos plašsaziņas līdzakļos parādījās viena sieviete, patiesībā tā, manā vecumā, viņai bija 60 plus gadi, viņa bija stāvoklī, Un diskusijas Dānijā karsti uzsprāga par to, ka, protams, ir forši, ja jau veci vīrieši var būt par tēviem, tad kāpēc vecas sievietes nevarētu būt sievietes? Par to bija diskusija. Es patiesībā uzskatu, ka mums e, ir jābūt pārliecinātam, ka, vet, ka bērnam ir tiesības augt ar, vet, ar abiem vecākiem, lai nebūtu tā, ka vecāki ir veci un nomirst, kamēr bērns vēl neiet skolā. Bet Interesantais šajā 2007. gadā bija tāds, ka neviens neparasīja, kur sieviete dabūja olšūnu, jo šai sievietei nevar būt pašai savas olšūnas. Izrādījās, ka šī sieviete, 60 plus gadīgā, bija palikusi grūta Anglijā, kur viņa bija nopirkusi olšūnu, un kad es komisijai prasīju, kas tad Anglijā notika, tad komisija griezās pie Anglijas un izrādījās, ka tas, protams, nav standarts Anglijā, bet tā tad nav Anglijā tā, ka olšūna tiek implantēta vecas kundzes dzemdē, sprindē? Nē, vairāk neko nezinu. Tas bija tas, ko es dzirdēju no komisijas. Bet tas, ko mēs zinām, ir tāds, ka šī sieviete nopirka olšūnu. Nevis tā, ka, teiksim, E, brīvprātīgi jauna sieviete dod savu olšūnu, lai uh, palīdzētu citai jaunai sievietei. Nē, tā bija jauna sieviete, kura pārdeva vecai kundzei savu olšūnu, un patiesībā mēs varam vēl komisijai pajautāt, no kurienes nāk šī olšūna, jo mēs zinām, ka tā nebija sievietes olšūna. Jo, protams, ka tā ir olšūna, par kuru tika dārgi samaksāts, un tas jau patiesībā ir ārpus jebkuras konvencijas. Un arī, kon, arī Anglija pateica, ka tā nav normāla problēma procedūra. Jebkurā gadījumā mums arī jā, nākotnē ir jānodrošina, un es to vēlētos nosaukt par manu viedokli, par humāno viedokli, lai nebūtu šādi dīvaini tirzniecības līgumi, un es vēlētos, lai šis ziņojums arī noteikti to, ka šāda veida procedūra ir brīvprātīga. Nākamais, tātad, starptaut, tātad savstarpējā orgānu ziedošana. Tātad, ja es saku sievietei, ja tu man dod olšūnu, tad es tev dodu olšūnu. Tā varētu būt, piemēram, starp māsām, starp draudzenēm, ka viņas it kā. Uh, var dot savu olšūnu draudzenei vai māsai, kur ir neauglīga. Protams, tas ir cilvēcisks akts. Es nesaku, ka mums ir jāatsakās no olšūnu donēšanas kā tādas. Es tikai pasaku, ka ir jābūt pilnīgi skaidriem noteikumiem. Tātad, Tātad vīrieši vispār pēc definīcijas ir donori. Viņi dod savu dzimumu šūnu, bet sieviete, ja no viņas iznāk ulšūna, tad tas jau ir drusciņš savādāk. Tātad mums vajadzētu šeit skaidri visu nosacīt. Vēl bez tam divi aspekti, ko vēlētos šeit vēl pieminēt. Pirmais. Mēs šeit diskutējam par neauglības ārstēšanu. Tātad bērni ir jājauc, jā, jāskatās, kāds ir iemesls tai milzīgajai neauglības pieaugumam visā pasaulē. Uh, Sievietes ir neauglīgas, bet arvien vairāk neauglīgi kļūst arī vīriešu. Neauglība ir rietumu pasaules tautas saslimšana, un mums vajadzētu raudzīties ne tikai uz tiem tehniskajiem risinājumiem neauglīgā, bet mums vajadzētu raudzīties arī uz neauglības iemesliem. Otrais, ko vēlētos pieminēt, ir jautājums par nabasaitas asinīm. Mums ir bijis mutiskais jautājums par nabasaitas asinīm, un atbilde bija tāda ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem jau ko solīt. Mēs nevaram solīt, ka ar nabasaits asinīm, kā ar tādu panacēju tiks izārstēts visas slimības. Patiesībā par nabasaits asinīm mēs ļoti, ļoti maz zinām, un mēs nezinām, vai šī nabasaits asiņu ārstēšana attīstīsies un vispār kas notiks. Es uzskatu, ka būtu tikai un vienīgi viedi izveidot nabasaits asiņu bankas, bet mēs nevaram pārāk daudz investēt šajā apsolījumā. Mēs nevaram apsolīt vecākiem, ka ja viņi paņem no bērna nabasaic asiņus, tad ja bērnam vēlāk dzīvē kaut kāda saslimšana nonāk, tad jūs varat šo bērnu salabot. Nevar tā apsolīt. Nedrīkst. Tāpēc es domāju, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, un to saka arī zinātniekiem. Un tomēr būtu ļoti, ļoti jēgpilni, ja būtu izveidotas cilmes šūnu bankas, un jo vairāk Eiropeiskā līmenī šīs bankas darbojās, jo vairāk tās var izmantot resursus no dažādām dalību valstīm, un jo vairāk tās varēs izmantot um, cilmes šūnas un dot tās pacientam, kuram tās tiešām ir vajadzīgas. Dānijā, piemēram, lielākā daļa ir pārliecināta, ka šīm cilmas šūnu bankām ir jābūt valsts pārziņā, Eiropas pārziņā, ne privātā pārziņā. Tas ir ne tikai tāpēc, ka tādā veidā ārstēšana būs pieejama daudz plašākam pacientu lokam, bet arī tāpēc, ka kontroli tad būs daudz labāka. Paldies! Paldies, Aukens kundze! Tagad ir pieteikšies vēl trīs runātāji, un es labprāt noslēgtu runātāju sarakstu. Grostēts kundze, Linda Makēvana un Dagmāra Rotbērenda ir šīs runātājas. Lūdzu, izsakieties apmēram trīs minūšu ietveros, lai varam dot vēl vārdu komisijai un referentei. Grostēts kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu apsveikt referenti Janaku Dakis kundzi. Viņa ir sastādījusi ļoti labu ziņojumu. Un tā kā mums nekad nav laika, gribēju runāt tikai par vienu problēmu, kas man ir ļoti piesirds un jau vairākus gadus tā ir. Te ir runa par eh, šūnām no nabas saites un no nabas saites eh, un par nabas saites asinīm. Uh, Es nepiekrītu daudziem kolēģiem, kas ir ļoti, um, ļoti vilcinās. Manuprāt, ir tiešām uh, katastrofāli, ka tiek uzskatīts, ka uh, nabasaita ir uh, slimnīcas atkritumi. Uh, ja pastāv šeit tiešām ārkārtēji iespēja rast jaunus ārstēšanas veidus. Es pat esmu pārliecināta, ka pēc kāda laika, redzēsim pēc cik ilga laika, tie varbūt gadu desmiti, ka mums būs uh, nevis uh, tikai viens medikaments, kas tiek gatavots visiem iedzīvotājiem, bet uh, būs medikamenti un terapijas, kas būs individuāli un kas ļaus ārstēt uh, tādas slimības, kuras šobrīd nevar izārstēt. Un pat, ja pētniecība attīstīsies ļoti daudz, jau ir panākts milzīgs progress, pat ja mums vēl nav vēl atbildes uz visiem jautājumiem, mēs neesam tiesīgi šobrīd šo iespēju vienkārši noslēgt, nogriezt un uh, Eh, es esmu eh, arī eh, bijusi slimnīcās un es redzu, ka mēs ne tikai asinis no nabasaitēm neiegūstam. Pašas nabasaites arī netiek saglabātas, pat ja tur ir visas šīs šūnas, kas mums ļautu izstrādāt šīs terapijas metodas. Nedrīkst uh, nabasaites uzskatīt par uh, atkritumiem, tās būtu jāsaglabā. Šajās bankās mēs zinām, ka 24 stundas uh, istabas temperatūrā var šos, šīs te nabasaitas uh, transportēt un arī asinis uh, transportēt ar lidmašīnām. Tās varētu ļoti vienkārši transportēt un šajās bankās saglabāt. Publiskas bankas, jā, Eh, protams, vajadzētu arī atļaut privātās bankas ar ļoti striktiem eh, noteikumiem. Mēs nedrīkstam radīt medicīnu eh, divu ātrumu medicīnu, tātad vienu bagātajiem, kas to var atļauties, un otru pārējiem. Tātad es tiešām gribēju uzsvērt šo jautājumu. Mēs zaudējam gadiem laika, mēs zaudējam iespējas, un Eiropas komisija uh, Eh, jo eh, tai gribēja jau uzdot eh, jautājumu pirms kādu laika, vajadzētu tiešām prasīt um, sazināties ar visām dalībvalstīm, aicināt dalībvalsts saglabāt šīs nabas saites un veidot šīs bankas. Paldies! Paldies, Grustets kundze, tagad Linda Makēvana un pēc tam noslēgumā Dagmar Rotbērenda. Es gribētu pateikties par ziņojumu Marīnai. Paldies arī kolēģiem par komentāriem. Gribu pieminēt, ko, eh, ko pieminēja Piters Līze par brīvprātīgo, eh, it īpaši olšūnu ziedošanu eh, apmaiņā pret medicīnisko ārstēšanu. Pirms dažiem gadiem bija konkrēts gadījums, kad Rumānijas sieviete bija saņēmusi šādu nefinanciālu atlīdzību ziedojot olšūnas, kas tika izmantotas uh, apvienotās karalistes klinikā. Nezinām, uh, cik liela bija finansiālā vērtība, bet viņa daudz ir saņēmusi. Nav svarīgi uh, būtībā, cik daudz olšūnu sieviete ziedo, bet tā ir medicīniskā iejaukšanās uh, ķermenī un sieviete riskē. Es arī gribētu zināt, kāpēc tad uh, Rumānijas studentes, jaunās sievietes gribētu ziedot olšūnas eh, sievietēm, kuras nekad nav satikušas. Nu, jābūt kaut kādai interesei, tāpēc šeit eh, jārīkojas ļoti piesardzīgi. Arī apvienotajā karalistē mums bija daudz diskusiju, mēs daudz runājām par cilvēka auglības jautājumiem, un mums ir jāatzīst, ka Eiropā ir eh, dzīves standārta atšķirības pat lielākas nekā starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Un mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai jaunie cilvēki netiktu eksploatēti, kā šajā konkrētajā gadījumā. Es uzsvēršu, ka olšonu ziedošana nav vienkārša neinvazīvā procedūra. Tā ir riskanta un tā var nopietni apdraudēt uh, veselību. Tāpēc mums tiešām ir vajadzīgs ļoti piesardzīgs formulējums par šo jautājumu. Paldies, Dagmāra Rotkilenta. Paldies priekšstādātāji. Jau vairākus gadus mēs zinām, ka orgānu ziedošanas jautājums, bet arī audu un šūnu ziedošanas jautājums abi ir ļoti jutīgi. Frederiks Rīs teica, ka varbūt mums vēlreiz jājaukojas esošajā likumdošanā. Es gan gribētu brīdināt, eh, diez vai to vajadzētu darīt. Es savulaik biju referente, un eh, toreiz sārunas par šo likumdošanas aktu bija ļoti sāpīgas. Jo mēs nediskutējām par jautājumiem, kas šodien tiek uh, skatīti. Mēs diskutējām tikai par uh, um, embrionu cilmes šūnām, tad bija ētiskās diskusijas par to, vai mēs neradīsim kaut kādus monstrus un briesmoņus. Es uzskatu, ka likumdošana mums ir diezgan solīda, un pašlaik drīzāk runa ir par tās īstenošanu dalību valstīm, par reālo praksi. Mums ir jāsaprot, ko tad mēs vēlamies panākt. Jāsaka, ka prakse dalību valstīs ir ārkārtīgi atšķirīga Un ja mēs diskutējam par šo tēmu, tad mums jāuzdrošinās arī kaut kad ētiski izvērtēt situāciju. At, piemēram, vai olšūnas ziedošana, kas ir saistīta ar veselības risku, ar uh, hormonu ārstēšanu, vai tas ir uh, sliktāk vai labāk nekā ziedot, piemēram, uh, kaulu smadzenes, kas arī ir procedūra, kas saistīta ar medikamentu uh, Uh, procedūrām uh, un funkciju. Uh, tas ir domāts, protams, vēža ārstēšanai, bet jāskatās, vai šīs procedūras ir līdzvērtīgas. At, palīdzēt cilvēkam, kas slimo ar asins vēzi, vai tas ir tas pats vai līdzvērtīgs ziedojums, kā palīdzēt cilvēkam uh, ieņemt bērnu. Nu, tad mēs runājām par arī asins ziedošanu. To mēs uztvēram par pašsaprotamu. Tāpat arī spermas ziedošanu uztvēram pilnīgi normāli. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju kolēģi teikto. Ja bērns saslim, tad vecāki cieš. Un nevienā valstī e, nav taču likuma, kas ļautu, tā teikt, saražot bērnu e, rezerves daļām. Varbūt tas ir iedomājams kaut kur Ķīnā, bet ne Eiropas Savienībā. Nav likuma, kas uh, atļauj bērniem ieņemt bērnu, uh, atļauj vecākiem ieņemt bērnu. Uh, bet es tiešām negribētu nokļūt šādu vecāku situācijā, kas pieņem lēmumu ieņemt bērnu, lai ārstētu citu bērnu. Es nedomāju, ka uh, kā, kaut kādam, kaut vienam cilvēkam šai pasaulē būtu viegli pieņemt šādu lēmumu. Pat domājot par to, uh, es izjūtu sāpes. Nu, par ko tad mēs varētu šeit diskutēt? Es domāju, ka mums jārunā par to, kādas izredzes, kādas iespējas mums sniedz audu un šūnu ziedošana. Uh, un šajā sakarā pilnīgi pareizi tika norādīts uz nabasaites asinīm un šūnām. Drīzumā tiešām būs personalizēta medicīna, būs uh, medikamenti, kas der tikai dažiem cilvēkiem un domāti dažiem cilvēkiem. Tas ir labi. Es negribētu, lai mums būtu uh, privātās audu bankas vai nabas saites bankas. Uh, tam nav jākļūst par industriālu tādu uh, audu uzglabāšanu. Kāpēc cilvēki, kas cieš no vēža uh, vai no nu citām slimībām, konservē uh, daļu uh, no saviem audiem uh, bankā, lai vēlāk varētu to uh, izmantot ārstēšanai. Tas taču ir pašsaprotami. Cilvēks vēlas to darīt, un to varētu uzlikt par pienākumu dalību valstīm, proti, to nodrošināt. Paldies! Tagad gribētu dot iespēju izteikties komisijai. At lūdzu, neilgāk kā 5 minūtes. Es saprotu, ka ir ļoti grūti iekļauties laikā, jo diskusija ir ļoti svarīga. Es domāju, ka diskusija ir bijusi ļoti laba un interesanta. Tagad komisija, pēc tam referente. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām komisija vēlētos uzteikt referentes paveikto darbu ziņojumu projektu sagatavošanā. Mēs zinām, ka referenti ir smagi strādājusi un raugoties uz rezultātu ir pilnīgi skaidrs, ka re, e, ziņojuma projekts ir ļoti labi strukturēts, vēl jau vairāk ņemot vērā visas smagās un sarežģītās diskutijas, un, kuras mēs dzirdējām šodien. No komisijas puses vēlētos pateikt, ka mēs izprotam parlamenta bāžas, Proti, ka ir nepieciešams rast labu līdzsvaru starp no vienas puses to, ka mēs varam piedāvāt eh, vērtīgu un jaunu terapijas metodi, un otros svaru kausos būtu tas, lai netiktu eksploatēts cilvēku ķermenis un netiktu nodrošināta audu, orgānu un šūnu trafikings. No otras puses ir jā, jāatgādina, ka komisijas mandāts ir uzraudzīt drošību un kvalitāti, un daudzi no principiem, par kuriem mēs šodien šeit diskutējām, ļoti lielā mērā ir Eiropas dalību valstu kompetencē. Tādējādi šī diskusija paliek vēl sarežģītāka, īpaši vēl jau vairāk, ja mēs runājam par kompensāciju, par maksājumiem, par nefinanciālo atlīdzību. Uh, dažādās dalību valstīs diskusijas ir dažādā līmenī, un tas ir atkarīgs no katras dalību valsts situācijas. Komisija uzteica arī to faktu, ka šajā ziņojuma projektā ir uzsvērti tas būtiskākās tēmas, īpaši izsakojamība un pāredzamība, jo tādajādi daudzas no bažām var tikt atbildētas un vispār nemaz nepaceltos. Komisija vēlas pateikties arī par to, ka nabasaitas asiņu jautājums ir pacelts šajā ziņojuma projektā un arī izskatīts un vairāk no ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem naba saites asaņu sakarā ir ļoti ievērojami. Runājot par naba saites asinīm un cilmu šūnām, tad mēs šeit nerunājam par, embrionis, par embrionī cilmu šūnām jo iesaistot embriona cilmas šūnas, tas viss kļūst ar vien sarežģītāks. Mēs runājam par hemopoētiskajām cilmas šūnām, un eh, patiesībā jau 15 gadus cilmas šūnas ir tikušas izmantotas lēkēmijas un citu asinsvēžu ārstēšanā, un mēs uzskatām, ka nākotnes terapijas metodēs tās spēlēs vēl lielāku jomu. Un tomēr potenciāls ir jāizskata ar zināmu zināmu piesardzības devu, jo informācija, kas šobrīd ir pieejama publiskajā sektorā, Kaut vai, piemēram, runājot par 16. punktu, aicina dalību valsts palielināt informētību par valsts un privātajām nabasaits aseņu bankām. Nabasaits aseņas komisijas skatījumā varbūt nevajadzētu būt debatēm par to, vai tam vajadzētu būt eh, privātajām vai valsts bankām. Uh, Vairāk vajadzētu runāt par to, ka Eiropai ir nepieciešams labs likumdošanas un noteikumu ietvars, kas ļaut adekvāti uzraudzīt šo situāciju, neatkarīgi no tā, vai nabasaits asins piedāvātu valsts vai privātas bankas. Ir svarīgi izveidot arī projektus. Un ir svarīgi, lai visas iesaistītās puses izpildītu vismaz minimālos drošības un kvalitātes standartus. Un visbeidzot par nabasaic asiņu mērķiem kā tādiem. Komisija uzskata, ka pacientiem pieejamā un piedāvātā ārstēšana kas ir iespējami nabas asaņu sakarā, nabas saites asaņu sakarā, ir ļoti svarīga, un tas parādās arī 18. referentes ziņojuma projekta punktā. Komisija ir gatava sadarboties ar parlamentu, uzklausīs parlamenta ziņojuma projekta gala versiju, un brīdī, kad tā būs gatava, Mēs esam gatavi sadarboties ar jums un būtu jāizskat šis jautājums arī dalību valstīs, jo patiesībā tieši dalību valstīs ir ekspertīze un dati. Tas būtu viss no komisijas puses. Paldies! Thank you. I'm going to have to try and be very quick on. Paldies! Runāšu ļoti īsi. Vispirms izskatīšu vieglākos jautājumus. Tā tad nefinanciālā atlīdzība. Protams, ka mēs nerunājam par naudu, mēs nerunājam par orgānu apmaiņu. Un, protams, ka ir jābūt skaidrībai. Un ja nebūs neviens grozījums, kas ieviesies pilnīgi skaidrību, tad es domāju, ka mums vispār par to nevajadzētu runāt. Mēs nevaram runāt gameta pret gametu. Brīvprātīga ziedošana. Vēlreiz jāuzsver brīvprātīga. Bet, protams, būs izmaksas, kas būs saistīts ar medikamentiem, ar ceļošanu. Mēs nevēlamies padarīt dzīvi donoriem grūtāku. Cilmes šūnas bija tāda, kur pieminēja kaulu smadzenes. Tas ir svarīgs cilmes šūnu avots, un tomēr cilmes šūnas, kuras ir izņemtas no kaulu smadzenēm. Piemēram, mums ir Anglijā Antonija Nolan Trust, tā ir sabiedrība, kur nodarbojās tikai un vienīgi ar kaulu smadzeņu cilmu šūnu iegūšanu. Brīvprātīga ziedošana. Kaut vai, piemēram, draudzene draudzenei ziedo savu ulšu, un tas varētu būt arī mm, niere pret nieri. Ir svarīgi nodrošināt, lai šeit nebūtu iesaistīta nekāda veida nauda. Nākamais, jā, ulšūnas jau pārtop par zīdainīšiem, un tas ir grūti apspriežams jautājums. Protams, ka ja mēs varēsim to atrisināt, tad darīsim to, bet ja ne, tad nē. Nākamais daudz šeit par to tika runāts - nabasaitas asinis. Es esmu redzējis, kā tas notiek slimnīcās, un es esmu runājis ar vadoto, vadošo, aspektu, vadošo ekspertu šajā jomā, tas ir Nanīkungs. kungs un eh, patiesībā sākotnē viņš par nabasaits asinīm iestājās ar visu sirdi un dvēseli, bet gala beigās viņš patiesībā kļuva ļoti, ļoti piesardzīgs. Tā kā arī mums vajadzētu paraudzīties uz situāciju no varbūt plašāka attāluma, un mums ir jāsaprot, ka privātās nabasaitas asiņu bankas ir ļoti svarīgas. Uh, nabas saitas asinis, kas ir savāktas slimnīcā. Tātad slimnīcām jau nav vietas. Jā, piemēram, apvienotajā karalistē šobrīd nabasaitas asinis tiek savākts ar maziem autobusiņiem. Pie tam nabasaitas asinīm ir jātiek savāktām ļoti agrīni un ir jābūt pārskatāmai sistēmai un standartiem. Un tas nedrīkst būt naudas vadīts pasākums. Debats notiek par to, cik svarīgi ir nabasēts asins, vai tas ir svarīgi brāļiem māsām, vai tas ir svarīgs bērnam, no kura tiek paņemts nabasēts asins. Grūti ir teikt, ja mēs varam palīdzēt kaut vienam bērnam, tad ir svarīgi to darīt. Katrā ziņā šobrīd vēl ir daudz neatbildētu jautājumu, un es domāju, ka mums debatēm vajadzētu būt plašākām arī šajā komitejā. Es vēlētos varbūt termiņus mazliet pagar, pagarināt. Mums ir jāraugās uz visām šīm iespējām kā uz sistēmas uzlabošanas potenciālu. Vēlētos redzēt jūs iesniegtos grozījumus, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies izveidot labu ziņojumu. Lielas paldies! Paldies Jana Kudakis kundzei! Diskusija bija ļoti noderīga mēs eh, redzējām, cik daudzšķautņaina ir šī tēma. Mēs esam paredzējuši, ka grozījumi ir jāiesniedz 3. maijā. At, bet uh, tagad izskanēja lūgums uh, piešķirt vairāk laika, bet tas nozīmē arī, ka viss laika grafiks uh, tiek pārbīdīts. Lūdzu, mikrofonu ieslēgt. Jā, vai mēs nevarētu vēl nedēļu paredzēt grozījumu iesniegšanai, jo nākamajā nedēļā mums ir uh, brīvdienas, un tad pēc tam mums jūnijā būtu balsojums. At, ja mēs par vienu nedēļu pārliekam šo pirmo uh, grozījumu iesniegšanas termiņu, tad automātiski balsojam jūnijā. Vai arī ēnu referenti visi piekrīt? At, ja visi piekrīt, tad balsojums plenārsēdē būs septembrī. Labi, laika grafiks tiek mainīts. Liels paldies! Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. 21. punkts - Savienības civilās aizsardzības mehānisms. Referente ir Elizabete Gardīni un uzreiz došu viņai vārdu. Lūdzu, lūdzu, Gardinī kundze. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mums ir pirmā iespēja runāt vides komitejā par šo tēmu. Pat ja, protams, darbi ir notikuši pie civilās aizsardzības mehānisma Esmu jau tikusies ar daudziem kolēģiem. Eh, es tagad izteikšos ļoti īsi. Pats interesantākais šajā ziņojumā ir politisko partiju un eh, dalību valstu nostājas. Būtu ļoti svarīgi visus uzklausīt. Jo mēs visi strādājam kopā un vēlamies sasniegt uh, kopīgu izpratni par šo tēmu septembrī eh, mēs balsojām par ziņojumu par civilās aizsardzības mehānismu. Toreiz bija gandrīz vienbalsīgs balsojums. Un domāju, ka mēs līdz ar to izpildījām gandrīz 90% pilsoņu gaidas. Jo Eirobarometrs norāda, ka 90% Eiropas pilsoņu sagaida, ka Eiropas Savienībai jādara vairāk Eh, civilās aizsardzības jomā. Vienalga par kādām katastrofām vai negadījumiem būtu runa. Protams, jārunā šeit par eh, nozīmīgām ārkārtas situācijām, kad var tikt pārkāpts subsidiaritātes princips, kad nevar rīkoties tikai reģionālajā vai dalību valsts līmenī. Attiecīgi tika sagatavots priekšlikums izveidot Eiropas Savienības līmeņa mehānismu. Komisijas priekšlikumu mēs izpētījām punktu pēc punkta. Un uzskatām, ka to, protams, var uzlabot. Tā pašā laikā daudzas pārdomas, kas ir komisijas priekšlikumā, var tikt um, atbalstītas. Kā es teicu, šo to var vēl precizēt un papildināt. Uzskatām, ka ar dažiem grozījumiem ir iespējams vēl kliedēt dažu dalību valstu bažas. Šīs bažas bija uh, saistītas, piemēram, ar civilās aizsardzības mehānismu struktūru konkrētajā valstī. Un mēs uzskatām, ka ir iespējams rast tādus risinājumus Eiropas līmenī, kas būs pieejami visām valstīm. Un, piemēram, pats jēdziens dažās valstīs runa ir par aizsardzību pret katastrofām, citur runa ir par uh, civilo aizsardzību. Itālijā ir pat tāds mācību priekšmets skolās Citās valstīs atkal šāds jēdziens civilā aizsardzība nav pieņemts. Un mums vajadzēja šeit vienoties par kopīgu koncepciju, protams, diezgan vispārīgi. Vajadzēja izstrādāt arī vadlīnijas, kas derētu visām valstīm. Kā es jau teicu, dažās valstīs bija zināmas šaubas un pat neusticēšanās uh, Eh, šim mehānismam, tomēr esam vienisprātis par mērķiem, par to, ko vēlamies sasniegt. Uzskatām, ka komisijas priešlikums ir ļoti labs pamats, lai šo aizsardzības projektu virzītu uz priekšu. Mehānisma eh, stūrakmens ir eh, pāreja no spontānās civilās aizsardzības sistēmas uz piemērotu plānošanas sistēmu un tad nedaudz preventīvo sistēmu. Protams, civilā aizsardzība paliek dalību valstu kompetencē. Mēs te neko nevēlamies grozīt. Bet te pašā laikā mums ir juridiskais pamats. Proti noteikumi Lisabonas līgumā kas ļauj rīkoties arī um, Eiropas līmenī. Jēdziens civilā aizsardzībā vai aizsardzībā pret katastrof, katastrofām uh, pastāv jau vairākus gadus, un mums ir iegūta visai plaša pieredze. Kā es teicu, komisijas sagatavotais priekšlikums ir lielisks darba dokuments. Priekšlikumā ir daži jauninājumi, piemēram, sagatavošanas pasākumi vai arī preventīvie pasākumi, ir paredzēts arī izveidot Eiropas līmeņa centru, lai visas procedūras varētu e, veidot efektīvāk, lai tās noritētu gludāk. Daži aspekti priešlikumā ir e, nedaudz šaubīgi, piemēram, finansēšanas jautājums vai arī riska pārvaldība un brīvprātīgās komandas, kā arī īpašais aprīkojums. Proti aprīkojums, kas ir tikai dažām dalību valstīm un kas uzreiz katastrofas gadījumā ir jāpiedāvā arī citām valstīm. Katrā gadījumā ir vairāki aspekti priekšlikumā, kas vēl nav pilnībā noskaidroti. Bet visu laiku jāatcerās, ka mūsu galvenais mērķis ir uh, iedrošināt Eiropas Savienības pilsoņus, pierādot viņiem, ka Eiropa ir gatava palīdzēt vajadzības gadījumā. Domāju, ka mums ir vajadzīgas informācijas kampaņas. Tagad mums ir arī Eiropas ārkārtas gadījumu telefona numurs 112 kas ir tagad jau plaši pazīstams. Arī šādas iniciatīvas palīdz mums Eiropu tuvināt pilsoņiem. Paldies! Eh, tagad sāksim diskusiju ar ēnu referentiem. Vispirms Edita Estrela, lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Nós também saudamos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs eh, atbalstam komisijas priekšlikumu Katrā ziņā eh, parlamenta idejas šeit ir parādījušās, jo mēs ar komisiju esam par to diskutējuši jau vairākus gadus. Mēs uzskatām, ka šeit priekšlikuma ideja ir vienkāršot jau patreiz spēkā esošos instrumentus, un tādējādi mēs to atbalstam. Vēl bez tam priekšlikumā ir iestrādāta ciešāka sadarbība Eiropas līmenī. Tātad pašos pamatos profilaks pasākumi civilajā aizsardzībā kļūs ātrāki un atbild uz civilām katastrofām kļūs daudz ātrāka. Varbūt nedaudz par finansēšanu. Mēs uzskatām, ka kaut vai tas fakts vien, ka ir parādījusies jauna sadaļa, tas uh, gan labāk izskaidro komisijas izpratni, gan arī uzlabo to, ka civilā aizsardzība tiek uzskatīta par prioritāti. Pie tam ar šo jauno sadaļu dalību valstīm ir dot iespēju izrādīt iniciatīvu, un arī Eiropas Savienības finansiālais atbalsts var veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp dažādām dalību valstīm. Vēl bez tam ir paredzēts arī līdzfinansējums transportēšanai, transporta izmaksām kā tādām. Finanšu noteikumi nosaka to, ka jaunajā daudzgadu finanšu plānā 14.20 e, ir paredzēts finansējums Savienības civilās aizsardzības mehānismam, un šis finansējums stāsies spēkā 14. gada 1. janvārī. Dokumenta struktūra un dokumenta būtība, mūsuprāt, ir ļoti laba, jo Eh, tajā it kā Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms ir sadalīts četrās daļās - profilakse, reakcija, ārējā dimensija un sadarbība. Un eh, tas ir vēl bez eh, visiem šiem finansēšanas aspektiem, kurus jau izskatīju savas runas sākumā. Es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti daudz pozitīvu aspektu ierakstīt šajā priekšlikumā. Patiesībā tā ir sava veida garantija, ka ir izveidota labāka koordinācijas sistēma, kas savukārt ļaus ātrāk un efektīvāk atbildēt, ja tāda vajadzība rodās. Un e, vēl bez tam tur ir iekļauta arī ārējā ārlietu dimensija, kas ir uzteicami. Runiet arī par to, kādas sekas būs dažādās starptautiskajās organizācijās un kāda būs sadarbība ar starptautiskiem spēkiem. Piemēram, uh, sadarbība ar apvienoto nāciju, dažādām institūcijām vai spēkiem, vai arī ar citām starptautiskām organizācijām, kas piedalās civilās aizsardzības rīcībā. Šeit ir iesaistīts arī pieminēts arī subsidiaritātes un proporcionalitātes princips, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka tas ir lielisks priekšlikums, uh, labs pamats tālākām diskusijām un galīgā priekšlikuma veiksmīgai izveidēji. Es vēlētos uzteikt referentes darbu, un arī es noteikti nākšu klāt mūsu politiskā grupa ar grozījumu priekšlikumiem. Un... Paldies, Estrēls kundze! Un tagad būs uh, pirmizrāde viduskomitejā, jo mums ir jauna kolēģe, kuras veicu jau vakar, tā ir uh, kolēģe Tailere. Uh, un vienlaikus viņa ir arī ēnu referente. Rebeka Tailere, sirsnīgi sveicu jūs šeit komitejā, ceru uz labu sadarbību, un varu jums pateikt, ka te ir tīrais prieks strādāt. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Alde grupas vārdā es atbalstu komisijas priekšlikumu. Tas ir loģisks uh, solis gūt pieredzi no pēdējo gadu pieredzes, uh, kā, kāda ir bijusi rīcība dažādu katastrofu gadījumā Eiropas Savienībā, un ir labi, ka ir par prevenciju viena sadaļa. Pilsoņiem ir ļoti svarīgs šis jautājums, to mēs jau apspriedām. Pilsoņi gaida, ka Eiropas Savienība palīdzēs vairāk, kad ir bijuši plūdi un citas dabas katastrofas eh, dalībvalstīs. Eh, cilvēki tiešām sagaida šo savstarpējo palīdzību un gaidīšu Gardīnī kundzes eh, ziņojumu projektu. Paldies! Un uh, nākamais runātājs Grostetes kundze tad runās. Viņa lūdza vārdu, un tagad mums ir pietiekami daudz laika. Gribēju gadreiz teic, teikt visu, uh, viss laiks pasaulē mums ir, bet tā nav. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, es, uh, Tomēr pateikšu, ka izteikšos diezgan īsi. Mums jau bija iespēja apspriest šos jautājumus, runājot par iniciatīvas ziņojumu, kuru sagatavoja Gardīnīku un 2011. gadā, un toreiz es atgādināju, cik svarīgi ir stiprināt reakcijas kapacitāti Eiropas Savienībā un atvieglot uh, uh resursu mobilizāciju uh, gan civilajā aizsardzībā, gan uh, humanitārajā palīdzībā. Tātad mēs balstamies uz ziņojumu, kas tika gatavots Eiropas komisijā. Tas ir Barņē ziņojums, un tur jau ir virkne elementu, un esmu pārliecināta, ka mūsu kolēģis Gardīnī kundze ziņojums arī atsauksies uz šiem elementiem. Es tos atgādināšu. Pirmkārt, mēs konstatējam, ka tiek izšķērdēts, ja tā var teikt, bet eh, gan cilvēku resursu, gan finansiālā ziņā ir dublēšanās, trūkst koordinācijas, eh, trūkst efektivitātes. Tātad būtu svarīgi izveidot sistēmu, kas būtu balstīta uz integrētu pieeju, protams, jābalstās uz brīvprātīgumu un uh, dalībvalstīm būtu jāspecializējas. Mums ir jāņem vērā arī reakcijas kapacitāte. Uh, Eh, arī iespējas reaģēt eh, Eiropas teritorijās, kas eh, nav Eiropas kontinentā, tātad āri aizjūras teritorijas, bet kas tomēr piedar pie Eiropas Savienības. Protams, tas viss ir arī jādara respektējot subsidiatātes principu, kā jau Gardīnī kundze uzsvēra, ne tikai iedomājot šeit dalībvalsts, bet arī apvienotās nācijas. Tātad jau esam guvuši šeit progresu šajā jomā, uh, jo ir izveidots šis ārkārtas vienotais telefona numurs 112, un ir svarīgi mm, nodrošināt cilvēku aizsardzību gan mūsu teritorijā, gan trešajās valstīs, un šeit jāpiemina konsulārā aizsardzība. Tie visi ir punkti, kas ir jāintegrē, un tie jau ir iekļauti Gardīnīku un ziņojumā droši vien, bet uh, gribēju vienkārši atgādināt šo barņē ziņojumu, kas noteikti ir labs pamats domājot par visiem šiem jautājumiem. Paldies, Grastets kundzei, un tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Tā kā šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments ir koplēmuma procedūrā šo, par šo jautājumu, tad gribētu atkārtot, ka komisija ar prieku cieši sadarbosies ar parlamentu, jo īpaši ar šo komiteju un referenti. Mēs noteikti arī atbalstīsim pilnībā komitejas ambīcijas, vēlamies panākt ambiciozu ziņojumu šajā jomā, kas ir ļoti svarīga arī pilsoņiem, kā jau uzsvēra Gadīnī kundze. Uh, un arī parlamentam un padomē šie jautājumi ir svarīgi. Kā jau citi kolēģi teica, nesenās Eirobarometra aptaujas uh, rāda, ka pilsoņi uh, ļoti plaši atbalsta veikto darbu un uzskata, ka ir jāuzlabo uh, civilās aizsardzības sadarbība Eiropas Savienībā. Tātad mēs tiešām ceram, ka varēsim panākt uh, tālajošus nolīgumus, uh, tālajošas vienošanās par šiem jautājumiem. Gribētu vēlreiz atkārtot šos trīs galvenos punktus komisijas priekšlikumā. Pirmkārt, šis priekšlikums tiešām respektē pilnībā subsidiaritāti un svarīgo lomu, kādu spēlē reģionālās un nacionālās iestādes, aizstāvot un aizsargājot savus pilsoņus. Tātad mūsu izējas punkts bija eh, tiešām tāds, ka reģionālās un nacionālās iestādes vislabāk var uh, Eh, risināt vietējos jautājumus. Un tas ir arī šī priekšlikuma eh, pamatā. Eiropas Savienībai ir vienkārši tāda papildus loma, koordinātora loma, un tās ir tās eh, jomas arī, kuras vēlējāmies uzsvērt šajā priekšlikumā. Otrakārt par prevenciju. Ir pēdējais laiks spērt izšķirīgu soli, paredzot uh, precīzākus noteikumus uh, katastrofu novēršanā. Uh, civilajā aizsardzībā Eiropā. Tātad mēs šeit domājam par integrētu pieeju, ne tikai reaģējot uz katastrofām, bet, eh, bet arī domājot par to, kā novērst šīs katastrofas. Visbeidzot, mēs eh, cenšamies eh, stiprināt darbu pie instrumentu izstrādes, lai būtu gatavi tad, kad katastrofas mūs skar, lai būtu gatavi šīm katastrofām, un uh, tika identificēti trūkumi finansējumā, un tas tiks labots. Izstarot šos priekšlikumus, mēs uh, apzināti izvēlējāmies pieeju no lejas uz augšu, pēc iespējas vairāk balstoties uz labprātības principu un uz jau pastāvošiem resursiem, kas ir dalību valstīm. Šī instrumenta brīvprātīgums ir tiešām jāuzsver. Uh, mēs tiešām ticam, ka ir uh, tomēr iespējams arī spērt soļus uz priekšu uh, šo principu ievērojot. Mēs ar nepacietību gaidām uh, sadarbību šajā kontekstā un labprāt par šo jautājumu diskutēsim atkal drīzumā. Paldies! Liels paldies un sirsnīgi sveicu šeit arī Dānijas prezidentūras pārstāvis. Man ir liels prieks, ka viņi ir ieradušies un uh, izteiksies par šo jautājumu padomas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Yeah, thank you, Mr. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, ļaujiet man uh, pateikties par lielisko sadarbību ar Eiropas parlamentu šajā jautājumā. Un kā jau komisija mūs tikko informēja, šis ir pirmais uh, jautājums, kurā mums kopīgi būs jāpieņem lēmums uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu. Dānijas prezidentūra sāka sarunas februārī šogad. Uh, padomas darba grupā par civilo aizsardzību, un tagad pēc četriem mēnešiem mēs veicam pirmo inventarizāciju šim priekšlikumam. Pēc šīs inventarizācijas pārskatīšanas uh, prezidentūra nāks klajā ar kompromisu tekstu darba grupā un varēs informēt arī Eiropas parlamentu uh, par vēl neatrisinātiem jautājumiem. Balstoties uz šo pirmo pārskatu un dalību valstu viedokļiem, tad var teikt, ka dažas dalību valstis ir izteikušas iebildes par eh, jauniem elementiem priekšlikumā. Ir joprojām arī nedaudz neskaidrības par eh, dažu šo jauno komisijas priekšlikumu elementu sakām, kādas varētu būt iespējams. Dalību valstis atbalsta šo divu likumdošanas aktu, kas attiec uz civil aizsardzību apkopošanu, bet gribu uzsvērt, ka civilās aizsardzības sadarbība, kas ir nacionāla atbildība, tā nesāks no nulles. Šobrīd jau pastāv plaša sadarbība, kuru atbalsta komisija, un tā ļoti labi darbojas daudzās jomās. Un mūsu kopīgais mērķis ir solidāri palīdzēt valstīm, kas saskars ar katastrofām. Uh, Dalībvalstis ir arī uh, atzinīgi novērtējušas uh, šī priekšlikuma skaidro uh, struktūru un arī to, ka ir prevencijas sadaļa. Informēšu jūs, priekšsādātāju kungs, ka Dānijas prezidentūra ir izlēmusi organizēt orientācijas debatas Tieslietu un iekšlietu padomē, kas notiks 7. un 8. jūnijā Luksemburgā, un tās būs debats par šo komisijas likumdošanas priekšlikumu. Uh, Mērķis eh, šīs debatēs nav pieņemt lēmumu, bet gan pātrināt un virzīt uz priekšu darbu pie vēl šiem trim neatrisinātiem jautājumiem. Um, tie ir jautājumi, par kuriem vēl neesam pilnībā vienojušies, bet mēs zinām, ka jaunie elementi, piemēram, šīs te uh, priekšlikums par labprātīgo uh, kopumu, uh, vai transportu, vai riska menedžmentu, tie varbūt eh, būs tādi jautājumi, kas būs jāapspriež jūnija ministru sanāksmē. Tātad priekšsādātāja kungs, eh, būtībā šobrīd eh, mēs viešam skaidrību par jaunajiem elementiem komisijas priekšlikumā pirms panākt kopēju pozīciju dalību valsts starpā. Mēs arī turpmāk sadarbosimies ar NV komiteju. Paldies, priekšsādātāja kungs! Liels paldies! Tagad uh, gribētu dot vārdu referentei Gardīnī kundzei. Lūdzu. Grazie. Ehm, eh, abbiamo sentito eh, molti colleghi. Paldies. Priekšsādātāji, tagad um, mēs uzklausījām daudzus kolēģus. Komentāri bija galvenokārt pozitīvi. Liels paldies par to! Esmu ļoti pateicīga arī par konkrētajiem komentāriem. Tas rāda, ka mūsu sadarbība būs auglīga. Paldies arī komisijai par uh, teikto. Mēs redzam, ka šis ir instruments, kas tik tiešām interesē mūsu pilsoņus, ka tas būs viņiem noderīgs. Es ceru, ka ir iespējams kliedēt arī tās bažas, kas joprojām pastāv un ka to izdosies panākt jūnija padomē. Mēs uzskatām, ka tieši valdībām taču pašlaik ir nepieciešamas konkrētas atbildes, jo arī valdībām jārēģē uz pilsoņu gaidām un vēlmēm. Un pilsoņi vēlas zināt, kas notiek Eiropas Savienībā, kas notiek Briselē. Pilsoņiem jāredz, ka kaut kas notiek arī vietējā līmenī. Pilsoņiem e, vajadzīgas konkrētas darbības, kas apmierina viņu vajadzības. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs esam gatavi turpināt konstruktīvu sadarbību pie šī dosjē. Nepacietīgi gaidīsim jūnija ministru padomi un ceram, ka būs iespējams rast konstruktīvu risinājumu, lai 2013. gadā pēc pirmā lasījuma šīs mehānisms varētu stāties spēkā. Paldies! Eh, laika grafiks ir šāds, mēs esam atbildīgā komiteja. Par grozējumiem mēs balsosim 20. un 21. jūnijā. Tad, tad notiks vispirms diskusijas 20. un 21. jūnijā. Grozījumi jāiesniedz 26. septembrī. Tad vispirms tiks skatīts ziņojums, 26. septembrī jāiesniedz grozījumi. 5. un 6. novembrī šajā komitejā tiks skatīti grozījumi, un balsojums ir ieplānots 28. un 29. novembrī. Balsojums plenārsēdē notiks eh, janvarī 2013. gadā. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijā. Un uzreiz pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, numur 22. Tas ir mutiskais jautājums, ko uzdeva Kris Devis Tas ir jautājums par Eiropas zooloģiskajiem dārziem. Lūdzu, uh, Devisa kungs, viņš varēs tagad pamatot un precizēt savu jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Šis jautājums, sākotnējais jautājums, ir jau iesniegts. Varbūt komisija varētu atbildēt uz rakstisko jautājumu, un pēc tam, ja nepieciešams, es uzdošu papildu jautājumus. Jā, ļoti labi, saka priekšsēdētājs. Tad došu vārdu komisijai. Lūdzu, komisija. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos teikt, ka Eiropas komisija ir ļoti iepriecināta, uh, ka parlaments un vides komiteja izrāda šādu interesi par Eiropas zooloģiskajiem dārziem. Kas attiecās uz direktīvu par zooloģiskajiem dārziem? Jūs ziniet, ka komisijas galvenais mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu. Pasākumi uz vietām in situ ir uh, direktīvas uh, galvenais priekšmets. Mums ir arī bioloģiskās daudzveidības stratēģija, ne tikai direktīva. Un mēs cenšamies rīkoties gan Eiropas Savienības ietveros, gan globālajā līmenī. Bet nu ir pagājuši vairāki gadi kopš direktīvas pieņemšanas, vairāk nekā desmit gadi. Un mums jāatzīst, ka ir nepieciešams par, ka nepieciešams nodrošināt ex-sito daudzveidības saglabāšanu. Tas nozīmē, ka zooloģiskajiem dārziem arī jāspēlē sava loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Mēs esam uh, sākuši pētījumu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ex situ, tad ārpus brīvas dabas. Un uh, Eiropas zooloģisko dārzu asociācija uh, piedalījās šajā apsekojumā. Mēs konstatējām, ka zooloģiskajiem dārziem ir jāspēlē svarīga loma aizsargājot sugas. Piemēram, uh, Sibīrijas lūsis un uh, Eiropas ūdele ir divas sugas, kas šeit ir ļoti svarīgas. Mēs balstīsimies uz pētījuma rezultātiem, nosakot turpmākas uh, rīcības attiecībā uz zooloģiskajiem dārziem. Vēl tika veikts uh, neatkarīgs pētījums uh, Uh, Born Free, un mēs ļoti cieši sekojam uh, šim pētījumam. Un uh, mēs jau esam uzsākušas diskusijas ar fondu Born Free. Mums ir nepieciešams atbalsts no šī fonda puses, jo viņi ir veikuši ļoti padziļinātus pētījumus Mēs eh, centīsimies eh, iegūt eh, konkrētus pierādījumus aizrādījumiem, kurus izsaka šis fonds, un tad Eiropas komisija kā līguma sargātāja lems, vai ir nepieciešams veikt uh, kaut kādus uh, likumdošanas pasākumus. Pirmie kontakti, kas mums notika ar fondu Born Free, parādīja, ka šis fonds nevēlētos, lai Eiropas komisija veiktu likumdošanas pasākumus sākotnējā fāzē. Viņi uzskata, ka nepieciešams sadarboties proaktīvi ar dalību valstīm. Komisija rīkosies atbilstoši fonda uh, padomiem un pieprasījumam un sagaidīsim, uh, kādus rezultātus dos šie pirmie kontakti ar dalību valstīm. Es gribētu atgādināt, ka mūsu loma, komisijas loma, ir uh, konstatēt, vai direktīva tiek pareizi transponēta. Mēs jau uh, esam konstatējuši, ka transponēšana nav, bijuši, nav bijusi ideāla, un mēs jau esam uh, uzsākuši pārkāpumu procedūras, mums jau ir uh, pirmie tiesas nolēmumi, kas uh, liek dalību valstīm uh, veikt korekcijas pasākumus un uh, pareizi īstenot Eiropas Savienības likumdošanu. Uh, tāpat Eiropas komisija uh, vēlas uh, noteikt, kā var piedāvāt uh, vadlīnijas zooloģiskajiem dārziem, lai uzlabotu to pārvaldību. Mums būs tāds ietvar līgums, lai precizētu šos jautājumus. Mēs vēlamies piedāvāt arī uh, konsultācijas un vadlīnijas par zooloģisko dārzu izmantošanu Eiropas līmenī. Tagad Kris Dēvis. Paldies! Es uh, vēlētos pateikties komisijai par atbildi. Un mums ir direktīva, kas jau risina šos jautājumus. Uh, Tā kā šos likumus ir nopublicējusi Bonfrīd dzimuši brīvībai asociācija, kas notiek zooloģiskajos dārzos Eiropā. Tā tad es eh, saprotu, ka ir bijuši izvēlētas kādas zooloģiska dārzi un tie ir tikuši izvērtēti. Patiesībā dzimuši brīvībai ir veicis vislielāko pētījumu par to, vai zooloģiskie dārzi atbilst direktīvas prasībām. Tā tad eh, Direktīvā ir prasība, ka zooloģiskajiem dārziem ir jābūt certificētiem, kā arī to, ka zooloģiskajiem dārziem ir jānodrošina līdzdalība pētniecībā, labums subs, sugas saglabāšanā un izstrādāt programmas suga audzēšanai nebrīvē. Tātad zooloģiskie dārzi nav dzīvnieku cietumi, tie ir izglītojošas vietas un um, atpūtas vietas. Neviens nevēlas redzēt dzīvniekus ciešam taču bieži vien mēs dzirdam un arī redzam, ka standarti netiek izpildīti, bet krāt, visbiežāk tā ir nolaidība un nevis eh, cinisms pret dzīvniekiem. Patiesībā komisija varētu uzsākt eh, soda sankciju procedūru pret jebkuru no dalību valstīm, bet es nedomāju, ka tas būtu pareizais ceļš. Vajadzētu pamudināt dalību valsts piemērot adekvātu standārts un dzīvnieku turēšanu. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz labu zooloģisko dārzu, un liela daļa šo zooloģisko dārzu ir apvienojušies Eiropas zooloģisko dārzu asociācijā, un apmēram 170 zooloģiskie dārzi no 4000, apmēram, kas ir sastopami Eiropas Savienībā, ir apvienojušies asociācijā. Zooloģiskajos daros ir ļoti liela eksperta ekspertīze par daudziem jautājumiem. Man ir ļoti žēl, ka organizācijas, kuras mēģina runāt par zooloģisko dārstu standartu palielināšanu, piemēram, ir Leslīs Dikijs, kas ir lielisks eksperts, un viņš, piemēram, dala dalību valstī, raksta dalību valstīm, lai šie dzimuši brīvībai netiktu atbalstīts, bet šī dzimuši brīvībai uh, asociācija tiešām uzskata, ka nevienam dzīvniekam nevajadzētu atrasties zooloģiskajos dārzos. Visiem ir jābūt brīviem, bet zooloģiskie dārzi ir bijuši Eiropas Savienībā un pasaulē jau simts gadus vismaz, un vispragmātiskākais būtu izvirzītiem adekātas darbības prasības un arī raudzīties, lai tās tiek realizētas. Prieksēdētāji kungs, varbūt jūs varētu pamudināti izveidot savu veidu labākās prakses sarakstu, bet specifisks jautājums komisijai. Direktīvā ir teikts, ka šis te dzimuši brīvībai pētījums ziņojums, tajā ir uzsvērts vairākas tēmas. Vai komisija uzskata, ka šīs direktīvas otrais punkts ir problemātisks? Tajā ir teicis, ka ja zooloģiskajos dārzos ir maz dzīvnieku, tad uz tiem neatiecās direktīvas prasības, bet nav nekas teiks, ko nozīmē maz dzīvnieku. Piemēram, Itālijā ir 60-70 zooloģiskie dārzi, un tikai 7 no tiem ir certificēti. Otrais. Vai komisija apzinās visas iesaistītās puses un apkopos parauga prakses idejas, lai izveidotu savu veidu ētikas kodeksu un lai darību, dalību valstīm tādajādi palīdzētu īstenot šo ļoti īso direktīvas tekstu. Un ja jūs to darīsiet, kad jūs to darīsiet? Trešais. Vai komisija būtu gatava darīt vēl vairāk, lai dalību valstu inspektors, zooloģisko dārzu inspektors varbūt uh, es nezinu, apmācītu, jeb lai viņi varētu acs pret aci apmainīties ar paraugu praksi, izveidot savu veidu sadarbības tīklu. Un visbeidzot, ko komisija grasās darīt? Jūs pieminējāt bioloģisko daudzveidību. Piemēram, ja visi zooloģiskie dārzi, kuri ir certificēti, bet, piemēram, tajos atrodas apdraudētas sugas, tad varbūt šajiem, šiem zooloģiskajiem dārziem vajadzētu vairāk strādāt pie šo apdraudēto sugu saglabāšanas. Ko jūs gatavojaties darīt šādā jomā? Un kā labāk šo direktīvu izpildīt? Paldies, priekšsēdētājs, paldies Krisam. Jūs uzdevāt jautājumus komisijai, un eh, komisijai tagad ir iespēja atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Bet eh, Okuņī, Lainēna kungs, Barējas kungs vēlas runāt, lūdzu uzdodiet jautājumus īsi, lai komisijai būtu iespēja atbildēt. Okunī kundze. Pavisam īsi priekšsēdētāji, bet tas ir svarīgs temats. Dargie kolēģi, būsim pragmātiski. Kāda tad ir problēma? Problēma ir tāda, ka Eiropas direktīva tātad uh, Daudz negribēja, lai tā tiktu pieņemta, bet Eiropas direktīva ir uh, tiešām būtisks teksts attiecībā uz zooloģiskiem dārziem un akvārijiem. Virkne zooloģisko dārzu neievēro šo direktīvu, tas ir skaidrs. Jums ir uh, zooloģisko dārzu un akvāriju uh, īpašnieki, kas īpaši e, labi neuzvedās, tāpat kā ir restaurātori vai Eiropas parlamenta deputāti, kas ir labi un kas ir mazāk labi, tāpat kā visās profesijās ir labāk un sliktāki. Tātad kāds ir risinājums? Vai risinājums var būt e, pieņemt jaunu likumdošanu, tādu skarbāku, striktāku direktīvu, kā es to dzirdēju nevis no Krista Dēvisa, bet no dažādiem fondiem. Uh, Es domāju, ka pastāvošā Koreja eh, direktīva ir eh, pat eh, vēl nav desmit gadus veca. Tā ir tiešām pienā, piemērota un nevajag neko jaunu pieņemt, jo tie zooloģiskie dārzi, kas ir atbildīgi, tie ir galvenokārt tie, kas ir Eiropas uh, zooloģisko dārzu un akvāriju asociācijā. Tie, kas ir atbildīgi, tie uh, perfekti ievēro šo direktīvu. Uh, Un šobrīd eh, tās ir vietas, kurās tiek aizsargātas eh, zināmas dzīvnieku sugas, kur uh, viņi piedalās šo dzīvnieku reprodukcijā. Tiek aizsargātas zināmas sugas un arī bioloģiskā daudzveidība. Tātad ir paveikts tiešām lielisks darbs, un šie zooloģiskā dārzi to ir paveikuši. Uh, Tātad es neticu, ka uh, tie, kas neievēro jau tagadējo direktīvu, ievēros jauno striktāko direktīvu. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, uh, Born Free fonds uh, saka aizvērsim acis. Uh, atbrīvosim dzīvniekus vai uh, palaidīsim viņus brīvībā, bet tas nav uh, risinājums, jo zooloģiskie dārzi taču piedalās bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanā un sugu aizsargāšanā. Uh, Turklāt zooloģiskie dārzi arī uh, rada ekonomisko aktivitāti. Un vienkārši paļaujoties šām uh, vides dogmām, uh, nevajadzētu mums tomēr aizvērt acis, ka ir šī ekonomiskā aktivitāte. Uh, un, uh, Tātad ir, tās ir ļoti daudz darba vietas Eiropā, un uh, tā ir arī pievienotā vērtība, tie ir e, apgrozījuma skaitļi, līdz ar to arī nodokļi, kas tiek maksāti, tātad mums vajadzētu tiešām padomāt par to visu kopīgi. Paldies, saka priekšādātājs. E, tagad jau Lainens, lūdzu. Jā, e, noteikti ir labi, ka mēs runājam par zooloģisko dārzu. Uh, par zoologiskiem dārziem Eiropā. Ja nemaldos, tad kāds miljārds cilvēku Eiropā gadā apmeklē zoologisko dārzus, un e, jaunieši un bērni noteikti tur daudz ko var iemācīties, bet e, šis jautājums ir labi jāpārvalda, un es arī uzskatu, ka mums nav vajadzīga jauna likumdošana, mums vienkārši ir jāpanāk, lai tiktu ievērota Eiropas zoologisko dārzu direktīva. Un šeit man ir arī jautājums komisijai, kā tad tas darbojas, kā šī direktīva tiek transponēta kā tā tiek īstenot, vai komisija uzrauga šo procesu, vai ir sadarbība ar dalību valstu iestādēm, vai atbildīgās uh, personas no loģiskajiem zārstiem uh, kopīgi diskutē par vadlīnijām un kvalitāti. Tātad visi šie uh, īstenošanas jautājumi būtu jāizskata. Es nedomāju, ka šeit ir vajadzīga kaut kāda ideoloģiska uh, cīņa par vai pret zooloģiskiem dārziem. Tie jau pastāv. Uh, Um, un uh, ir arī zoologiskie dārzi, kas uh, aizsargā sugas, tās palīdz atjaunot uh, un tā tālāk. Paldies, jo, un visbeidzot, Andres Barējā, lūdzu. Īsi, ja iespējams. Así brevemente, en sustitución de mi compañero Andrés Perello, que es mi... Paldies, priekšsādātāji, tik tiešām ļoti īsi. Es gribētu uh, tikai norādīt, ka šis jautājums, kas tika uzdots par zooloģiskajiem dārziem, ir ļoti svarīgs. Zooloģiskie dārzi ir, protams, uzņēmumi, bet tie aizsargā arī dzīvniekus. Dzīvnieki tur tiek pētīti, un zooloģiskie dārzi palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību. Komisija runāja par Iberijas uh, lūsi un par Eiropas ūdeni, tad par divām sugām, uh, kas tiek saglabātas. Tad te runa nav vienkārši par dzīvnieku, kas tiek demonstrēts. Nē, zooloģiskajā dārzā ir iespējams iegūt zināšanas par dzīvniekiem. Otrais pants direktīvā uh, kas tika pieņems pirms desmit gadiem, pašlaik vēl nav mainīts. Jā, tik tiešām uh, to zooloģisko dārzu skaits, kas iegūs licenci, ir atkarīgs no dzīvnieku skaita. Un mēs neesam vēl izveidojuši nekādu stimulu zooloģiskiem dārziem izpildīt uh, šos um, uh, uh, nosacījumus. Tāpēc mēs domājam, ka komisijai vajadzētu mainīt otro pantu, mainot tur procentu skaitļus, lai uzlabotu situāciju. Tāpat tiek norādīts, ka ne visas dalību valstis īsteno direktīvu, bet cik daudz dalību valstis to nav transponējušas. Tad varbūt mums vajadzētu runāt par um, skaitļiem, tad par, par dalību valstu skaitu, kas nav īstenojušas direktīvu, nevis par procentu skaitu. Tad par fondu Born Free. Te tiek norādīts, ka trūkst konkrētu skaitļu, bet jāsaprot, ka Ir daudz ārējo novērotāju, kas izrāda savu interesi par zooloģiskajiem dārziem, un tomēr no šī fonda jāpieprasa konkrēta data, statistika un dati par inspektoriem, kas veic inspekcijas. Paldies! Es varu pilnībā piekrist teiktajam. Uh, Man pašam ir uh, divi bērni, divas meitenītes, un es esmu apmeklējis visus zooloģiskos dārzus reģionā, tā kā zooloģiskajiem dārziem ir ļoti svarīga loma, ne tikai kā dzīvnieku izstādes vietai, bet arī iepazīšanai ar dabu. Tad lūdzu, uh, komisija ir iespēja atbildēt uz jautājumiem. Thank you, Chairman. Let... Paldies, priekšsēdātāji. Es vispirms atbildēšu uz jautājumu, ko uzdeva Kristēvis. Tik tiešām mēs plānojam, pateicoties šim jaunajam līgumam, kas tiek gatavots um, šim jaunajam projektam, mums tagad palīdzēs ārējie partneri. Viņi palīdzēs mums izveidot vadlīniju dokumentus šajā darbā. Mēs piesaistīsim arī konsultantus, mēs konsultēsimies ar visam iesaistītajām pusēm, arī ar fondu Born Free. Mēs konsultēsimies ar Eiropas zooloģisko dārzu asociāciju un arī ar dalību valstīm, jo dalību valstis primāri ir atbildīgas par zooloģiskajiem dārziem. Piesaistīsim arī zinātniekus, jo nedrīkst aizmirst, ka runājot par būtību, par saturu, mēs vēlamies uh, uh, saglabāt sugas, aizsargāt tās, un tāpēc ir svarīgi piesaistīt arī zinātniekus. Mēs ceram, ka šīs konsultāciju process ļaus mums, mēs ceram, ja mēs nezinām, kādi būs rezultāti, mēs ceram, ka būs iespējams sasaukt kopā visas iesaistītās puses un arī dalību valstis, darba rezultāti tiks prezentēti dalību valstīm, un mēs ceram, ka dalību valstis šo darbu tad turpinās. Lūk, tas ir viens elements. Vēl gribētu pieminēt praktisko darbu, ko mēs jau veicam. To pieprasīja arī citi runātāji. Kopā ar mūsu kolēģiem no veselības departamenta. Mēs pašlaik veicam apmācības pasākumus veterināri ārstiem, kas strādā zooloģiskajos dārzos dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka tas palīdzēs kāpināt viņu apzinību par dzīvnieku aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu zooloģiskajos dārzos. Runājot par direktīvas otro pantu, un par to, ko nozīmē šeit significant, nozīmīgs skaitlis. Te, te klāt ir Kris Devis, un viņš strādā šeit visai ilgu laiku. Daudz no jums eh, piedalījās vairākos likumdošanas procesos. Un es uh, atzīstu, uh, ka nevienmēr mums izdodas sasniegt pilnīgi skaidru juridisku tekstu. Mums būs nepieciešams uh, turpmāk nodrošināt, lai jebkurš likumdošanas akts tiešām būtu saprotams, skaidrs un vienkārši īstenojams. Šis konkrēts gadījums, šis teksts otrajā pantā tik tiešām ir uh, problemātisks un uh, nav vienkārši to interpretēt. Mēs tagad cenšamies rast piemērotu interpretāciju formulējumam nozīmīgs šajā kontekstā. Tagad atbildēšu uz dažiem citiem jautājumiem. At viens no jautājumiem, ko uzdeva Jolaina kungs, bija par inspektoru uh, Eh, darbību par to, kādas inspekcijas veids komisija. Komisija ir uh, dalību valstu palīdze īstenojot likumdošanu. Dalību valstis ir primāri atbildīgas par likumdošanas īstenošanu. Tāpat dalību valstis ir atbildīgas primāri par inspekcijām, kas jāveic zooloģiskajos darbos. Jūsu komiteja noteikti zina, ka komisija pašlaik strādā pie vides inspekciju rekomendācijām. Būs šī teksta jauna versija. Pašlaik jau ir rekomendācijas un ieteikumi, un tie attiecās uz vides likumdošanu, kurai ir rūpnieciski aspekti. Tur mazāk ir runa par inspekcijām, ar kurām jāpārbauda dabas un sugu aizsardzības aspekti. Es pašlaik nevaru pateikt, vai rekomendāciju jaunajā versijā būs uh, konkrēti runa par dabas aizsardzības un saglabāšanas elementiem, jo tas ir ļoti plašs darba lauks, un tas varētu uh, mūs aizvest ļoti tālu Vēl gribētu atgriezties pie kāda jautājuma ah, attiecībā uz to, ka ne visas dalību valstis pareizi ir transponējušas direktīvu. Es varbūt nepareizi izteicos pirmīt. Par to jāatvainojas. Direktīvas transponēšana ir pareiza dalību valstīs. Ir bijis viens gadījums, kas aizgāja līdz kopienas tiesai kad bija vajadzīgs nolēmums. Šī konkrētā dalība valsts tad ir veikusi uh, korekcijas nacionālajā likumdošanā, un šādā ziņā uh, direktīva tagad ir pareizi transponēta visur. Paldies! Liels paldies par šo diskusiju, paldies par motisko jautājumu un komisijai paldies par atbildēm. Noteikti mēs vēl skatīsim šo tēmu. Tagad visiem kolēģiem un visām kolēģiem novēlēšu labu apetīti. Tagad ir pusdienu pārtraukums, un mēs atkal tiksimies pulksten trijos, kad ciemos mums būs komisāra Konija Hedegārde. Tad turpināsim darbu pulksten trijos. Paldies!